Gut, liebe Kolleginnen. Labi, dārgie kolēģi, ir jau 8 minūtes pāri deviņiem. Sāksim darbu. Pat, ja šodienas politiskās ziņas eh, mūs visus satrauc, un, protams, ka mēs domājam par to, kādi būs eh, ASV vēlēšana rezultāti, uh, un kā tas ietekmēs uh, globālo tirzniecības sistēmu un, protams, arī mūsu attiecības ar uh, ASV. Tas noteikti būs uh, nākamajā sanāksmē jāapspriež. Es domāju, ka tiesniecības politika ASV tiks kardināli mainīta, pat ja tikai daļa no Trumpa solījumiem tiktu ieviest, kas attiecas uz uh, tirzniecības apsvērumiem, tirzniecības nolīgumiem, uh, tirzniecības karu ar Ķīnu, noslēgšanos. Uh, tas viss globālo klimatu būtiski mainīs, un mums ļoti ātri ir jāpārdomā, kā pielāgoties šai situācijai. Un tomēr mums ir darba kārtība, kas visiem ir izsūtīta. Man ir trīs priekšlikumi izmaiņām. Un proti, ir priekšlikums balsojumu par uh, eh, makrofinansiālo atbalstu Jordānijai. Tas ir 15. darbkārtības punkts, eh, pārlikt pēc 21. punkta. Tad ir eh, Moskas kundzes priekšlikums, kura mūsu pastāvīgā referente par vīdes precēm, par tām sarunām. Viņa piedāvā iesniegt mutisku jautājumu. To tad mēs eh, arī varētu pievienot balsojumiem. Un ziņojumu par eh, apmeklējumu Valencijā uh, septīto punktu mēs atliksim uz vēlāku sēdi. Vai ir eh, kādam iebildumi pret šiem priekšlikumiem, vai ir iebildumi pret darba kārtību kopumā? Nē, tad darba kārtība ir apstiprināta. Otrais darba kārtības punkts - protokola apstiprināšana. Arī šeit mēs darīsim tā, ka ja līdz sēdes beigām nebūs nekādi iebildumi pret protokolu, tad uh, protokols būs pieņemts. Trešais punkts. Paziņojumi, priekšsādātāja paziņojumi. Vispirms, kā jau parasti, norādīšu uz to, ka arī šī sēde ir skatāma tiešsaistē internetā. Jau tagad sveicu visus mūsu skatītājus no Ljubļanas līdz Lisabonai no Līneburgas līdz Helsinkiem, un man ir liels prieks, ka mums ir tik daudz skatītāju. Bet atcerieties, ka jūs vienmēr esat kadrā. Tālāk. Vēl daži paziņojumi. Jūs ziniet, zināt, ka tagadējā ja PTO ģenerālsekretāra pilnvaru termiņš, Asevedo konga pilnvaru termiņš 2017. gada 1. augustā beigsies. Asevedo tomēr ir paziņojis, ka viņš kandidēs vēlreiz uz ģenerālsekretāra amatu. Teorētiski tas ir iespējams, praktiski arī Paskals Lamī arī strādāja divus termiņus Ja būtu vēl citi kandidāti, tad uh, tie ir jāizvirza decembra laikā, no 1. līdz 31. decembrim, un tad būs trīs mēneši laika kandidātiem sevi prezentēt, stādīt priekšā, un galīgais lēmums tad tiks pieņemts 2017. Uh, gada 31. maijā. Līdz šim vēl neesmu dzirdējis neko par kādiem papildus kandidātiem, bet nekad jau nevar zināt. Vēl norādīšu uz to, ka mums bija ļoti veiksmīgs delegācijas brauciens uz Argentīnu. To īsi apspriedīsim atsevišķā darba kārtības punktā. Mēs visi arī zinām, ka nākamā gada maijā būs Francijas prezidenta vēlēšanas. Un nelielā partijā, zaļo partijā, kāds kolēģis no šī parlamenta un šīs komitejas ir uh, teicis, ka viņš kandidēs zaļo vārdā, Žaniks Žado tas ir. Gribēju jums to paziņot. Un uh, taisnīgas, eh, um, taisnīgas politikas kontekstā un, protams, vēlu viņam veiksmi šajā uh, cīņā. Tad tagad pāriesim pie ceturtā punkta. Mums šobrīd ir eh, divi trilogi Viens attiecas uz likumdošanas pabeigšanu par konfliktu minerāliem. Šajā trialogā ir ļoti laba situācija, esam uz pareizā ceļa un drīzumā cerams varēsim to noslēgt. Tur vēl ir jāatrisina daži tehniski jautājumi, bet mūsu pastāvīgais referents Vinklerkungs māja ar galvu, līdz ar to droši vien, ka mēs esam uz laba ceļa. Kā lūdzu? Welche Konflikte gibt es? Kādi konflikti vēl ir vai visi būtiskākie jautājumi jau ir atrisināti? Tātad nedaudz detaļas gribētu zināt. Būtiskākie jautājumi ir atrisināti, tagad eh, vēl ir runa tikai par to, ka mēs eh, piekritām, ka maziem importētājiem būs uh, izņēmuma noteikumi. Un tagad, lai identificētu, ko tas precīzi nozīmē, cik procenti uh, kādi apjomi tie ir, tas ir tas, par ko vēl ir runa. Visi citi jautājumi, kā nodrošināt saistības, kādi kritēriji, OECD vadlīnijas un tā tālāk, par to mēs visu esam vienojušies. Tad Helmuts Šolts, lūdzu. Jā, paldies, Bernd. Ļoti svarīgi ir norādīt uz to, ka šo likumdošanu uh, Mēs e, tiešām ejam soli uz priekšu, runājot par uzņēmumu sociālo atbildību un uzsveram, ka arī tirzniecības politika var dot savu ieguldījumu konfliktu risināšanā. Bet vakar Vācijas televīzijā e, bija filma, kurā to arī izteicies e, un kur bija runa par šo Eiropas Savienības regulējumu. Un no tā izriet, ka tas ir tikai pirmais solis, ka mums arī kā parlamentam būs tur, jāturpina pie tā strādāt un šī likumdošana jātīsta tālāk. Mums ir eh, jānogurdošina tas, ko mēs tagad esam sasnieguši un jācīnās pret dažu dalību valstu pretestību padomē. Mums ir jāiecina komisija, kā lai tā strādā pie tālākiem saistošiem eh, noteikumiem. Mūsu referents Vinklerkungs, lūdzu. Liels paldies priekšsādātāji, labrīt, dārgie kolēģi. Tikai pāris idejas. Un, protams, viss, ko jūs sakāt, to pilnībā atbalstu arī iekļaujot faktu, ka tās problēmas, kas vēl ir jāatrisina, nav lielas problēmas. Tās ir detaļas, protams, svarīgas, bet tās ir detaļas. Un daudzas no tām ir tehniskas detaļas, kurām, manuprāt, uh, mums ir eh, ļoti laba pozīcija, lai tās atrisinātu. Tātad atkārtošu to, ko jūs teicāt. Arī man, kā referentam, ir sajūta, ka otr, 22. Eh, novembrī Strasbūrā mums varētu būt noslēguma trialogs, ja viss eh, notiks veiksmīgi. Jā, protams, vēl būs iekšējā sanāksme politiskajām grupām un sarunu komandai, bet es gribētu uzsvērt, ka politiskā izpratne, par ko esam vienojušies vasarā, tā tiek pilnībā uh, respektēta šī politiskā vienošanās, un es uh, gribētu šeit uzteikt Nīderlandes prezidentūru, jo mūsu partneris uh, bija Nīderlandes uh, prezidentūra padomē, un man viņi tiešām ir jāuzteic. Un Un gribu uzteikt arī Slovākijas prezidentūru, jo, ja ir e, tāda paša pati apņēmība kā līdz šim, tad 22. novembrī mēs šo dokumentu varēsim noslēgt, un tas e, tiks noslēgts Slovākijas prezidentūras laikā, kas, manuprāt, būs labs rezultāts. Paldies, Vinklēr kungs, un es gribētu jau tagad jums sirsnīgi pateikties, e, jo mēs kopumā, eh, tātad mēs zinām, ka, ka sākotnēji bija konflikti, bet mēs kopumā kā eh, sarunu komanda esam saliedējušies un kā parlaments tiešām uzstājāmies vienotā pozīcijā. Un tā, manuprāt, ir eh, tiešām liela, liela veiksma, liels panākums. Un te Šalts kungam ir taisnība, ka šī likumdošanas paketi ir tiešām pavisam kaut kas jauns. Un uh, tas ir svarīgs globāls solis uh, Uh, lai uh, tirzniecību ar izēvielām veidotu taisnīgu. Un es domāju, ka ja mēs 22. novembrī to noslēgsim, tad parlaments varēs ar to lepoties, tiešām būsim kaut ko sasnieguši. Otrais trialogs - makrofinansiālais atbalsts Jordānijai. Jūs zināt, ka nesen komitejā mēs to pieņēmām Principā e, mēs atbalstām komisijas priekšlikumu un tomēr no 200 miljoniem uz 350 miljoniem būtiski palielinām šo summu un piedāvājam arī dažas tehniskas izmaiņas. Par to bija trialogs 27. oktobrī. Un e, tur bija diezgan ātri skaidrs, ka padome nekādā gadījumā nevēlās, nevēlas palielināt šo finansējumu apjomu. Un uh, tad mums bija divas iespējas vai nu pārtraukt trialogu ar nekādām izredzēm kaut ko panākt, jo īpaši runājot par finanšu diskusijām par budžetu tagad, vai arī komisijas padomas un parlamenta a, uh, kopīgu paziņojumu a, uh, censties panākt ar a, skaidru pa, solījumu, ka ja fakti runās eh, par to labēlīgi, tad eh, mums arī ir jāsniedz eh, lielāks finanšu atbalsts Jordānijai. Mēs vēl cīnījāmies par šiem formulējumiem. Tā bija tā iespēja, kas bija sasniedzama, un mēs arī, protams, nodrošinājām, ka šīs kopīgais paziņojums kopā ar likumdošanas paketi uh, Eh, tiks publicēts oficiālajā vēstnesī. Es domāju, ka abas lietas ir arī pieņemamas. Eh, no vienas puses eh, atbalsts varēs nonākt pie cilvēkiem. Un otrkārt, ja būs vajadzīgi vairāk līdzekļi, tad būs iespēja tos arī sniegt. Un tad varēsim šodien balsot par šo kompromisu. Labi? Tad tagad pāriesim pie piektā darba kārtības punkta. Tas ir eh, ziņojums par mūsu delegācijas braucienu uz Buenos Aires, kas bija pagājušajā nedēļ. Un attiecībā uz šo uh, darba kārtības punktu sveicu arī Argentīnas uh, vēstniecības pārstāvis, kur jūs esat. Jā, sirsnīgi sveicu jūs mūsu komitejā. Äh, wir haben Delegācija. Delegācijas brauciens tika ieplānots un īstenots, jo mēs bijām pārliecināti, ka pēc eh, piedāvājuma apmaiņas 11. maijā attiecībā uz Merkusūra ES sarunām, tad pirmā sarunu kārta Kopš 2012. gada um, tātad šī saruna kārta 2016. gada oktobrī uh, deva iespējas vest sarunas, un mēs uzskatījām arī, ka ņemot vērā valdības darbības stabilizāciju Argentīnā, mēs varam, uh, mums vajadzētu arī organizēt šādu braucienu, un to mēs tad arī izdarījām. Un kā vienmēr mūsu delegācija bija lieliski sagatavota. Sirsnīgs paldies sekretariātājiem, Mercedesai Alberto. Visas tikšanās notika laikā, nebija nekādu problēmu arī ar eh, loģistiku. Paldies par to! bet mums bija arī iespēja ļoti augstā līmenī, kā jau tas bieži ir, eh, tikties ar atbildīgiem politiķiem. Cita starpā mēs tikāmies ar uh, ārlietu ministri, ar mm, ekonomikas ministru pret Kē un stundu uh, intensīvi diskutējām par ekonomikas uh, situāciju. Mēs tikāmies arī ar darba ministru un valsts sekretāru tirzniecības jautājumos, ar kuru man bija jau iespēja šeit Briselē tikties un diskutēt. Ļoti patīkams un konstruktīvs dialogs bija. Bet tikāmies arī ar parlamenta kolēģiem, ar pilsoniskās sabiedrības grupām, ar domnīcu pārstāvjiem un lauksaimniecības sektoru pārstāvjiem, jo tas ir ļoti svarīgs aspekts eh, šajās sarunās. Un mēs ieguvām diezgan visaptvarošu ainu par to, kā ka Argentīna Merkosūra sarunās var dot savu ieguldījumu un kā sarunas ar Eiropas Savienību var tikt turpinātas, lai noslēgtu visaptverošu vienošanos. Un esmu uh, cieši pārliecināts, jo īpaši ņemot vērā uh, situāciju, kur šodien uh, vērojam ASV, šādi nolīgumi ir īpaši svarīgi, lai noteiktu uh, zināms noteikumus. Tātad, manuprāt, šis brauciens bija ļoti veiksmīgs. Daži delegācijas dalībnieki ir šeit mūsu vidū - Zālbas kungs, Fīzas kungs, uh, Šolts kungs. Vai jūs gribat vēl kaut ko par to teikt? Kaut ko papildināt manis teiktajam? Zālbas kungs, pastāvīgais referents. Fizas Šolts. Labi, lūdzu. Muchas eh, gracias, presidente. Lo ha dicho usted hace tan solo dos días. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Mēs atgriezāmies tikai pirms divām dienām no šī uh, Argentīnas apmeklējuma. Es domāju, ka mēs visi Eh, domājam, ka šīs bija ļoti auglīgs eh, brauciens. Mēs turpmākajos mēnešos sastādīsim rakstisku ziņojumu, bet es gribētu izmantot šo iespēju padalīties ar jums eh, šajā komitejā mūsu iespaidos un viedokļos pēc šī brauciena. Kā jau priekšādātājs teica, šis bija ļoti intensīvs brauciens, jo pus, divu ar pusdienu laikā mēs tikāmies ar ļoti dažādu iesaistīto pušu pārstāvjiem, kas pārstāvēja dažādas jomas, arī ļoti augstu līmeņu pārstāvjus tika, satikām. Viņi stāstīja mums par situāciju Argentīnā un par svarīgāko, kas viņiem šķiet Merkusūra sarunās. Uh, Protams, mēs runājām arī ar uh, nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, pieskārāmies uh, ļoti konkrētiem jautājumiem, piemēram, runājām par uh, strādnieku asociāciju un nozaru asociācijām Argentīnā, apspriedām šī nolīguma potenciālu, piemēram, Lauksaimnieku lobijs eh, to ļoti atbalsta, bet eh, ražojošo nozaru pārstāvji drīzāk eh, ir skeptiski, viņi raugās, kāda tad būs konkrētie priekšlikumi. Mēs apspriedām arī tehniskos aspektus tirzniecības sarunās, un mēs arī apmeklējām uh, dažus Eiropas Savienības finansētus projektus, kas tiek īstenoti valstī un arī Eiropas Savienības pārstāvniecības Argentīnā. Mēs saprotam, ka šobrīd atrodamies vēsturiskās krustcelēs un ka mums ir jāizstrādā stratēģija, lai stiprinātu mūsu tirzniecību visos līmeņos un citu veidu apmaiņu, jāstiprina tirzniecību un arī investīcijas. Uh, Un es tiešām domāju, ka uh, šis ir būtisks uh, pavērsiens, būtisks uh, sasniegums mums un arī mūsu Merkusur partneriem. Runājot par tiesniecības sarunām un šo nolīgumu, es domāju, ka Eiropas Savienība iegūs ļoti daudz no šī nolīguma un tāpat arī Merkusūra valstis no tā iegūs. Un es domāju, ka mūsu ekonomikas vienus otru var papildināt, un arī ražošanas struktūras ir savstarpēji papildinātas, papildinošas, bet, kas ir vēl svarīgāk, mums ir vienas pamatvērtības ar Merkusūru valstīm, un jo īpaši ar Argentīnu, un tāpēc tas ir ļoti svarīgs Eiropas Savienības partners. Es domāju, ka transatlantiskās saites tagad vairāk kā jebkad. Eh, mēs visi zinām, eh, kāpēc tas tā ir. Priekšsādātājs jau par to runāja šorīt. Un es domāju, ka šī tuvināšanās ar Dienvidu Ameriku, ar Merkosūru valstīm ir eh, pateicoties mūsu kopīgajām vērtībām un dažu valstu gadījumu arī uh, valodas dēļ, un tas ir ļoti svarīgi šobrīd. Uh, Mēs tiešām atstājām durvis atvērtas tālākam dialogām ar ministrijām Argentīnā, finanšu, ekonomikas ministriju, kultūras, ražošanu un tā tālāk. Mēs arī um, uzklausījām, ko dara valdība, kas strādā tagad apmēram gadu, tiek īstenotas struktūra reformas, lai uh, Argentīna varētu atgriezties uz uh, ilgtspējīgas ekonomikas izaugsmas ceļa. Un ir jāatgūst uh, konkurēt spēja Argentīnai, kas ir uh, ļoti svarīga, lai varētu uz vienādiem noteikumiem konkurēt ar Eiropas Savienību. Tas nebūs varbūt tik vienkārši, jo pēdējos desmit gados Argentīna uh, pasaules tirzniecībā ir ieņēmusi īpašu pozīciju, kas uh, radīja zināmas nesaskaņas, kas jums arī noteikti ir zināmas. Pilsoniskās sabiedrības daļas raugās ļoti uh, konstruktīvi uz valdības veiktajām reformām. Makrī valdības uh, politiskā atbalsta nepieciešamība um, tika uzsvērta arī attiecībā uz mūsu delegāciju. Mums tika lūgts ne tikai ar vārdiem, bet arī ar darbiem atbalstīt šo uh, valdību, kurā ir daudz uh, pozitīvāka nostāja pret Eiropas Savienību nekā iepriekšējā. Tika lūgts tiešām ar darbiem pierādīt mūsu pozitīvo attieksmi. Uh, Un šeit taču ir eh, runa arī par to, lai pēc iespējas drīzāk eh, šos lēmumus īstenotu. kuri ir saistīti ar Argentīnas pozīciju biodīzeļdegvielas eh, kontekstā. Eiropai ir svarīgi arī politiski atbalstīt valdību, kas lieliski strādā un kas uh, Eiropas uh, Savienību uzskata par svarīgu partneri un uzlabojusi ir attiecības ar Eiropas Savienību. Šis prezidents ir tāds, uh, eh, ja var tā teikt, eiropeiskāks nekā viņa priekšgājēja un nedrīkst uh, būt tā, ka cieši mūsu attiecības, jo tas nenāk par labu iedzīvotājiem. Arī Eiropas investīcija banka tika pieminēta. Es domāju, ka uh, ir šeit iniciatīvas, kuras mums vajadzētu šajā komitejā atbalstīt. Es domāju, ka šī bija ļoti auglīga vizīte, un tas arī ir intensificējis mūsu attiecības ar Argentīnu un, protams, arī ar Merkosūru kopumā un man bija tas gods uh, vadīt uh, delegāciju uz Merkosuru, un uh, es gribētu pateikties mūsu Eirolatu partneriem, Eiropas Savienības pārstāvniecībai Buenos Airesā, Argentīnas vēstniecībai, šīs uh, komitejas sekretariātam un politisko grupu pārstāvjiem, kas bija pārstāvēti uh, Eh, un bez jūsu atbalsta šis brauciens nebūtu bijis tik veiksmīgs. Paldies! Jā, tieši tā. Fises kungs, lūdzu. Gracias, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Runāšu pavisam īsi, jo iepriekšējais runātājs eh, šķiet pateica gan es visu, kas bija jāsaka. Paldies sekretariātam par eh, labo sagatavošanu. Arī jums, priekšsēdētāja kungs. Paldies par uh, šīm dienām, ko pavadījām Buenos Airesā. Tas viss tiešām sniedza ļoti pozitīvas rezultātus, ne tikai lai uzlabotu mūsu darbu, bet arī, lai veidot draudzīgas attiecības ar visām iesaistiem pusēm. Arī Intes komitejas deputātiem, kā jau teicu, šajā valstī ir ļoti atvērta nostāja pret uh, tirzniecības noliekumiem, ne tikai Merkusūra kontekstā, Jā, viņi pat teica, ka mums ir ar Eiropas Savienību ir vieglāk noslēgt uh, tirdzniecības nolīkumu nekā ar Merkusūru partneriem. Bet, protams, ir jautājums, kas ir jānoskaidro tur uz vietas. Arī rūpniecībai bija zināmas iebildes, uh, viņa nobažījušies, kas uz to, kas attiecas uh, uz mūsu rūpniecības spēku un arī tāpat arī lauksaimniecības jautājumā. Uh, Manuprāt, kā kolēģis tikko teica, ir uh, jāturpina darbs, uh, jāpaņem konkrēti lēmumi. Līdz šim ir bijušas uh, garas runas, bet tagad mūsu Argentīnas draugi gaida, lai tām sekot arī darbi. Viņi cer, ka būs konkrēti lēmumi, kas pamato šo noliegumu. Liels paldies, Helmuta vārds. Paldies, priekšādātāji. Es arī vēlētos eh, teikt paldies sekretariātam un visiem. Jā, darbiniekiem, kas eh, nebija tieši uz skatuves eh, starmešu gaismā, patiešām šis darbs bija ļoti interesants un nevienmēr bija vienkārši sasniegt to, ko vēlēs visas valstis, kas līdzdarbojās. Patiešām bija tāda ļoti saspringta darba kārtība no agrīt līdz vēlam vakaram. Un uh, 30 minūšu taktā vairākas, uh, vairāk darbi, uh, valdības da, da, pārstāvji, parlamentu pārstāvji un cits iestādes puses tajā piedalījās. Protams, ir jāpārdomā, kā padzināt šīs diskusijas. Es biju pirmo reizi Argentīnā. Ar Jā, bet ļoti svarīgi tur būt uz vietas, jo mēs šeit runājam arī par Merkusūru vienošanos. Kas, uh, un šeit ir, notiek uh, vienošanās sarunas. Uh, man ir tāds iespējas, varbūt kolēģi var arī, arī sniegt atbalstu manām viedokļiem. Viena valsts ir kā tāds dzinējspēks, kā motors visam vienošanās procesam no Merkusūra puses. Tad Argentīna tātad ir šis eh, ir tāds eh, pārmaiņu brīdis, kas raksturo šo pārējais periodu. Mums ir jāparaukās arī, kas notiek aiz eh, aizkariem. Mūsu atbildība ir tikties arī ar tiem, kas vēl pagaidām nav pietiekami iesaistīti šajā procesā, piemēram, opozīcijas partijas, eh, pilsoniskās sabiedrības, nevalstiskās organizācijas, kas ir nobažījušās arī par atsevišķiem jautājumiem. Otrais jautājums, ko es gribētu uzsvērt, jūs pieminējāt savā ievadrunā šodien, Bernd, ka pašlaik esam ļoti tādā interesantā brīdī. Protams, ASV vēlēšanas sarežģīja situāciju daudzos aspektos attiecībās ar Eiropas Savienību un jāraukās, kāds, kādu ietekmi atstāja tirniecību uz ekonomiku un sociālo situāciju. Un tas nozīmē, sarunās ar Merkosūru mums jāņem vērā, ka mums ir mandāts, kas ir vairāk nekā 30 gadu vecs. Mēs eh, runājam uz tādu pamatu, kas vairs neņem vērā, kas neņem vērā šīs dziļās pārmaiņas kas ir notikušas gan pie mums, gan arī partneriem Merkusur reģionā. Mums ir jāpaliek pie mūsu prasībām, mums ir arī tomēr jāņem vērā arī, ka jānodrošina caurskatāmība, mandātām jābūt publiskotām un ir jāraukās, kāds ir pamats jaunām sadaļām, ko iekļaujam šajā sarunu procesā. Jā, varbūt šajā sarunē mandātā tas jau ir tekstā iekļauts, bet ir jābūt tādām ļoti būtiskām prasībām. Tam ir jābūt arī jāturpinās, jāturpinās šīs prasības no Eiropas parlamenta puses. Jā, kā es sapratu, tad arī bija ļoti atšķirīgi vēstījumi no. Uh, diviem uzņēmumiem Eiropas Savienībā - Volkswagen uzņēmums, uzņēmuma vadība to uh, aprakstīja kā tādu ļoti mm, lielu izaicinājumu. Tur ir tas ļoti garš pārējais periods. Viņi ir sagatavojušies tādām dziļām pārmaiņām, runājot par tirgus piekļuvi Eiropas uh, uzņēmumiem, kas konkurē uh, Argentīnā un iespējams arī visā Merkusūra tirgu. Tātad, eh, ko nozīmē šīs jautājums par piekļuvi tirgu, un viņiem ir vajadzīgs šis pārējais periods, jo viņi nav sagatavoti. Tas, ko ir uz brokastu laiku, konkurēt ar produktiem no Eiropas eh, Savienības, mums ir jāņem tas vērā. Tas ir svarīgi arī sociālai ietekmē mūsu vienošanās procesā, kāda ir mana pieredze un ko esmu dzirdējis un interpretējis, bija ļoti daudz interesants sarunas ar mūsu partneriem, ir tiepaši arī lauksaimniecības uh, nozarē Argentīnā. Tas būs tiešām izaicinājums arī Eiropas lauksaimniecības ražotājiem, ir tiepaši mazajiem un vidējiem ražotājiem lauku apvidos. Šeit runa ir par vairākiem lauksaimniecības produktiem. Mums ir jāraugās uz šo ilgspējības sadaļu. Tas ir, protams, obligāts nosacījums Eiropas Savienības pusē, bet tas ir jākombinē ar pārskatu, kā šie pesticīdi, ģēmo, kas atstāja ļoti negatīvu ietekmi uz cilvēkiem un dabu kā, tas, kā tie tiek lietot, ir jābūt eh, ziņojumiem par to pārskatam, piemēram, Patagonijas apvidu produktiem, kas tiek eksportēt uz Eiropu. Es, mums ir jā, jāsaprot, ka tie ir ļoti sarežģīti jautājumi. Tur ir, protams, arī paralēls darbs ar Merkosasūra delegāciju. Tātad tur ir vairāk šādi aspekti, kas ir arī pašreizajā attīstībā Argentīnā. Mūsu grupai tā ir būtiska, problemātiska, runājot par valdības lēmumu un par eh, šiem ātriem maksājumiem attiecībā uz eh, fondiem. Tātad tas ietekmē arī Argentīnas ģimenes un viņu situāciju. Tad tas ir milzīgi uh, sarežģīts jautājumu lokus. Ir arī oficiāli saruna, mums ir jāraugās uh, dziļumā, detaļās uz pašreizējo ekonomiku un sociālā tiesību valstī. Paldies, Dantīkungs. Grācija, signor prezident. Ah. Al... Paldies, priekšsēkungs. Es uh, vēlētos pateikties arī sekretariātām. Uh, pateicoties kurām bija iespējams eh, organizēt eh, šī augsta līmeņa viesošanos. Man jāsaka, ka patiesībā tās ir tiešām bija ļoti intensīvas diva, da, divas darba dienas. Mums bija nepieciešams pārliecināties eh, par to, kādas izmaiņas notiek Argentīnā, kā jau tas notiek visos izmaiņu procesos visā pasaulē, kad tādi risinās. Un vēlētos arī um, pateikties eh, par eh, to, eh, cik ļoti pieejama bija Argentīnas valdība, Argentīnas politiskie spēki, ekonomiskie spēki. Argentīti tiešām centās, lai būtu iespējams laicīgi panākt vienošanos ar Eiropas Savienību. Un tāpēc Argentīna šodien pilnīgi noteikti ir izvirzījusies politiskajā vadībā Gan eh, tāpēc, eh, ka tā ir liela valsts, eh, gan tāpēc, ka tā ir ļoti svarīga Merkuzūra valsts. Un es domāju, ka mēs tiešām varējām pārliecināties par to, kādas ir arī problēmas šajā vienošanās procesā. Un tik tiešām pastāv no abām pusēm grūtības, tas attiecās gan uz mums saistībā ar lauksaimniecību, un arī uz pašu Argentīnu, visu Merkuzuru teritoriju. Jautājums eh, par eh, rūpniecību, piekļuvu tirgumu, arī publisko iepirkumu. Tie ir tādi elementi, pie kuriem mums pilnīgi noteikti ir jāturpina strādāt. Un, eh, neraugoties uz visām grūtībām, mēs varējām konstatēt, kā jau to teica referents un kā teica priekšētāja kungs, ka Argentīnas valdība tiešām cenšas pārvarēt šīs grūtības, uh, Um, to visu uh, panākt uh, ļoti labā termiņā. Un ir būtiski panākt skaidrību par vairākiem uh, svarīgākajiem jautājumiem šajā procesā arī attiecībā uz geogrāfiskajām norādēm, kas ir ļoti sarežģīta uh, tēma. Un mm, šī tēma nav mm, noslēgta, tā ir jāpali, jāpadziļina. Mm, ir skaidrs, eh, ka eh, daži no termiņiem ir ļoti eh, gāri. Merkuzīra par to runāja, tātad piekļuva tirgu un 15 gadi. Un mēs varējām konstatēt, ka tik tiešām ir iespējams varbūt samazināt šo pārējais posmu. Un kā jau tika minēts, tad es vēlās arī uzsvērt to, kādi ir secinājumi un kādi ir strateģiskie elementi šajā tirniecības eh, vienošanās procesā. Un, un nu, šorīt, eh, skatoties eh, Amerikas vēlēšanu rezultātus, man mm, kļuva skaidrs, cik ļoti būtiski ir šī vienošanās, kas ir mūsu priekšā, un tāpēc kolēģi mums tik tiešām ar lielu spēku uh, ir jāsādā pie šīs vienošanās, pie e, šīm sarunām, un pilnīgi noteikti ir jāmeklē kompromisa punkti, un laicīgi ir jānonāk pie uh, veiksmīgas vienošanās. Jo šī te e, joma arī kultūras ziņā un vēstures ziņā, vērtības ziņā ir ļoti saistīta ar Eiropas Savienību, un, un tas mums visiem ļoti svarīgi. Grazie. Mr. Steinfeld? Steinfeld kungs. Wszystko zostało powiedziane. Jā, pamatā jau viss tika pateikts. Bet teikšu godīgi, ka pēc eh, šīs nakts, pēc vēlēšanām ASV, man praktiski nav nekā pozitīva, ko teikt. Tādēļ faktiski nemaz negribēju runāt. Protams, šis ceļojums bija lieliski un organizēts. Bet īpaši apmierināts esmu ar to, kā notika sagatavošanās darbs. Es priecājos par katru tikšanos, jo viss šīs tikšanās apstiprina to, ko mēs pēc tam jau zinājām. Un es domāju, ka mūsu attiecības patiešām ir ļoti labas. Jā. Ja viss eh, tiks īstenots, ko vēlas īstenot Argentīnas valdība, tad es domāju, ka Argentīna kā ļoti spēcīga valsts šajā reģionā var rēķināties ar ļoti labām nākotnes perspektīvām. Dzirdēju ļoti daudz optimisma. Es gan neesmu tik ļoti paļāvīgs kā mani kolēģi. Varbūt tas eh, ir tādēļ, ka piedzīvojam šo nakti ar vēlēšanu rezultātiem, es vai tādēļ mans optimisms ir nedaudz mazinājies. Arī Argentīnā nākošgad notiks vēlēšanas. Domāju, ka valdība, kas pašlaik veic izcilu darbu, mēs nezinām, vai šī valdība paliks pie varas, mēs nezinām, vai tā ir nākotne. Tas nozīmē, ka šis noliekums, kas eh, tiek, eh, par ko notiek sarunas, tas būs eh, vairākus gadus, un pēc tam tas tikai, tikai īstenots. Jā, protams, ir liela izaicinājuma, jums ir pilnīgi taisnība, bet es domāju, ka strateģiskā nozīme nolikumam ir īpaši ņemot vērā ASV vēlēšana rezultātus. Mēs nedrīkstam to novērtēt par zemu. Tādēļ mēs uh, šo procesu aktīvi pētīsim. Jā, sasniegts, paldies, līdz ar to mēs varam beigt šo darba kārtības punktu, varam pāriet pie sestā darba kārtības punkta. Uh, Tur runa ir par uh, noliekumu vēstuļu apmaiņu starp Eiropas Savienību un Brazīlijas Federatīvo Republiku par PTO normu par Horvātijas iestāšanos Eiropas uh, Savienībā. Un šī procedūra vēl nav pabeigta. Padomē vēl vajag laiku, lai to visu pārbaudītu un pieņemtu. Bet uh, mūsu referents, kas runāja par Merkusūru, tad mūs informēs uh, arī par šo jautājumu. Zābas kungs, lūdzu. Jā, paldies priekšēdētāji. Cienējamās kolēģis un kolēģi, tas nav pirmais ziņojums, par kuru mēs runājam šeit komitejā. Uh, par eh, noliekuma pielāgošanu ar trešajām valstīm, ņemot vērā Horvātijas iestāšanos. Šī iestāšanās Eiropas Savienības eh, pozīciju ir pastiprinājusi. Un tāpat kā 24. pantā, 6. punktā vispārējā muitas un tirnācības uh, eh, likumā teikts, uh, tad saizinājumā GATT tāpat arī 27. pantā, kā tur ir uh, noteikts. Šī procedūra izvirza mērķi noslēgt vienošanos, kas pabeidz sarunas starp Eiropas Savienību un Brazīliju, ņemot vērā noteikumu, kā tas ir noregulēts PTO, jo esam muitas apvienībā un mērķis eh, ir paplašināt konsolidēto muitas likmi pēc sarunām. Komisija ir izvirzies priekšlikumu rast eh, apusēji pieņemam risinājumu, kurā ņemts vērā muitu tarifu samazinājums. Parlamentam ir eh, jāpiekrīt eh, vienošanās tekstam starp Eiropas Savienību un Brazīlijas Federatīvo Republiku. Un tā kā ir paplašināta muitas savienība, iestājoties Horvātijai un ņemot vērā tos noteikums, kas ir PTO, ir eh, nepieciešams veikt izliedzinošu pielāgošanos attiecībā uz nosacījumiem. To visu man vajadzētu detalizētāk paskaidrot. Jau agrāk mēs esam konstatējuši, ka ir sektori, kuri ir vairāk vai mazāk skārti no pielāgošanās, pieskaņošanas. Tādēļ es uh, sveicu arī komisijas un uh, eh, GD Trade pārstāvis, tīpaši no lauksamniecības jomas. Un viņi mums uh, detalizēti varēs pastāstīt par procedūru, ņemot vērā koncesiju aprēķinu. Mm kur pamatā ir PTO kritērija par cukuru vai arī putnu produktiem. Mums ir īpaši interesi, tādēļ mēs arī interesi gaidām, kāda būs komisijas uh, izklāsti par šo viedokļu apmaiņu. Tas mums būs ļoti vērtīgi šī informācija, ja sastādot ziņojumu par uh, projektu ieteikumiem par uh, noliekumu piemērošanu. Ja padome mums oficiāli dos uzdevumu bet uh, to mēs darīs, izdarīsim vēl pirms uh, spēkā stāšanās. Jā, paldies, tagad došu vārdu ēnu referentiem, vispirms Dantiekungam. Paldies, priekšsēkungs. Es eh, domāju, ka referents ļoti precīzi norādīja uz galvenajām lietām, un, manuprāt, um, tas, kur slēpjas tādas lielākas grūtības saistībā ar Eiropas Savienību, uh, ir tieši iespēja, eh, kas saistās ar eh, šiem eh, sešiem gadiem un normām, kas saistās ar cukuru tieši no Brazīlijas puses, kas ir domāts rafinēšanai. Pirmajos sešos gados cena būs 6 eiro. Un tā kā ir runa eh, par 78 miljoniem tūkstošiem eh, tonu, es domāju, ka tam būs tiešām liela uh, ietekme uz visiem skaitļiem. Un te ir jāņem arī vērā uh, visa apjoms, uh, kas tika eksportēts no Brazīlijas uh, uz Horvātiju iepriekš. Un uh, šīs te, uh, tonu skaits uh, Eh, ir atbilstoši, un tāpēc vēlos saprast, vai no komisijas puses būtu iespējams eh, sniegt precīzāku skaidrojumu attiecībā uz šo te tēmātu, attiecībā uz apjomu, eh, kas tiek atzīts saistībā ar kontingentu un gadu, gadu skaitu. Tātad par eksportu no Brazīlijas uz Horvātiju. Paldies! Dankšēn. Paldies, Sērdiev kungs! Very briefly. Uh... Pavisam īsi. Tā ir normāla procedūra. Tāda pati kā iepriekšējos Eiropas Savienības paplašināšanās gadījumos. Nu, kārtība ir tāda pati. Un tas ir kaut kas eh, tāds, eh, ko mēs tiešām uzskatām par standarta procedūru. Un varam eh, atbalstīt at, atbilstošo procedūru. Un, protams, kā būtu labi saprast, uh, uz kuriem produktiem tas eh, attieksies, tomēr es eh, nedomāju, eh, ka tas būtu kaut kādā veidā pretrunīgi. Vai arī uz to vajadzētu attiecināt kādas izmaiņas turpmākajās diskusijās. Mums tas viss apmierina. Paldies! Frau Čaracinova. Čaracinovs kundze. Thank you, Mr. Chair. And... Paldies, priekšstājkungs, arī es eh, vēlos eh, pateikties eh, referentām par sniegto prezentāciju, un tāpat es atbalstu viņa komentārus vispārīgi. Vēlos izmantot šo iespēju, vēlreiz uzsvērt to, ko mēs visi zinām, ka Brazīlija ir svarīgākais tirgus Latviju Amerikā Eiropas Savienības eksportētājiem, kā arī Eiropas Savienības investīcijām. Un mēs nesen esam novērojuši to, ka Brazīlija atgriežas pie liberalizācijas un tā kļūst eh, par eh, valsti eh, ar aizvien pieaugošu protekcionismu. Nesen ir piemēroti jauni tirdzniecību ierobežojuši pasākumi vairākos ekonomikas sektoros, līdz ar to es vēlētos mudināt komisiju izdarīt spiedienu uz Brazīliju šajā sakarā, kā arī balstoties uz iepriekšējām diskusijām, uh, Mums ir šis process jāpātrina un jāizmanto šī iespēja, lai um, uh, varētu uh, uh, aktualizēt uh, šīs uh, Merkusur sarunas ar Brazīliju. Helmut, lūdzu. Helmut Šauts, jā, paldies. Es arī vēlētos norādīt uz to. Pirmkārt, gribētu teikt paldies uh, referentam, kam, protams, mēs šo jautājumu mums ir jāpa, jāpalūko visā daudzslaņānībā starp Eiropas Savienību un Merkosūru. Šeit gribētu norādīt arī uz laika grafiku. Problēmas, kādas arī eksistē, kas arī vēstule apmaiņā ir pieminētas, ir saistītas arī ar to, ka mēs, eh, mums šodien ir pilnīgi citādāka izējas situācija, un tādēļ eh, ir arī citi rezultāti, un tur ir jāatrod risinājums. Eh, Horvātijas cukura imports no Brazīlijas ir saistīts ar to, ka Eiropas Savienība izgāja ārā no Horvātijas cukuru tirgus. To pameta. Tas nozīmē, ka tas ir tāds ilgt, ter, ilgtermiņa attīstība, bet eh, tas nedrīkstētu negatīvi ietekmi atstāt uz vidas standartiem, sociālajiem standartiem gan šeit, gan tur. Tas nozīmē, ka mums turpmākajā konsultācija procesā par šo jautājumu ir eh, jāpanāk vienošanos par šo tematu. Ko tas nozīmē Brazīlijas ražotājiem, arī turienes eh, darba vietām, turienes eh, sociālajiem un vidas standartiem, bet arī, lai saglabātos šeienes eh, augstie standarti. Un lai būtu arī iespējama ražošana uz vietas. Es vēlos kopā ar referentu strādāt un diskutēt, kā var rast tādu risinājumu, kurā tik ņemti vērā šie daudzie aspekti. Paldies, Begini kundze! E, grazie. Paldies. Atvainojos par kavēšanos. Mēs piedzvaigžu kustībā. Nu, man personīgi mm, tātad īpaši šobrīd nav tādu komentāru no mūsu puses. Paldies vārdu komisijai. Ģenerāla kunga. Bedford kungam. Thank you, Chair. Paldies, priekšstāja kungs. Labrīt, godātie deputāti. Es pārstāvu lauksainiecības ģenerātā pasaules ilniecības sarunu nodaļu, un es esmu galvenais sarunu vedējs šajā procesā. No sākuma es varu tikai pievienoties eh, tam, ko teica eh, referents, kāda ir situācija šobrīd. Eh, šis ir, ir trešais vienošanās projekts mm, pēc Horvātijas pievienošanās. Balstoties uz 28 un 28 gadu pāntu, vēlos uzsvērt, ka slēgt šādus līgumus Eiropas Savienībai ir juridisks pienākums PTO ietvaros, un juridisks pienākums ir garantēt uh, to, ka tirgus piekļuves uh, nosacījumi Eiropas Savienībā ir ekvivalenti tiem, kādi tie bija Eiropas Savienības 27 ietvaros un kādi tie bija Horvātijai pirms pievienošanās. Un tas ir galvenais šeit. Mums ir jāgarantē tas, ka Horvātijas pievienošanās nepasliktina piekļuvi Eiropas eh, Savienībai balsoties uz PTO noteikumiem, tad, tad eh, citām valstīm, citām PTO biedrēm. Un eh, produkti, par kuriem ir jāved sārunas, ir tie, kas saistās ar tarifu šo te sarakstu. Kad Horvātija pievienojās Eiropas Savienībai, tā pieņēma Eiropas Savienības tarifus. Un šādos eh, gadījumos, eh, kad tarifi pieauga importējiem, dēļ pievienošanās eh, mums ir jāved sarunas ar galvenā, galvenajiem piegādātājiem PTO, un mums ir arī jāved sarunas par kompensācijām, kas situācija nostāja tur, kur tā bija pirms pievienošanās. Un tāds ir pienākums. Un Brazīlijas gadījumā Brazīlija bija divu produktu galvenais piegādātājs, kas būtu uz kuri attiecās eh, šis te um, vienošanās projekts. Tātad cukurs, eh, kā arī um, tātad vistu un um, tīteru gaļa. Un abos šajos gadījumos Horvātijas tarifi bija zemāki nekā Eiropas Savienības PTO tarifi. Līdz ar to ir nepieciešama kompensācija. Attiecībā uz vistu gaļu Eh, Horvātijai bija tāds eh, tarifs, eh, kas bija daudz zemāks nekā Eiropas Savienības tarifs. Līdz ar to, uzņemot Eiropas Savienības tarifs, kur ir daudz augstāki, to ir ļoti sarežģīti importēt, balsoties uz Eiropas Savienības tarifiem. Līdz ar to mums ir jāveic kompensācija saistībā ar tirzniecību pirms pievienošanās. Un balsoties uz PTO noteikumiem, mēs ņemam vidēji trīs gadus pirms pievienošanās Mēs paņemam šos eh, apjomus, skatāmies, un tie ir tie, kur ir jākompensē. Un šis apjoms būtu bijis 6,5 eh, tonnas eh, putnu gaļas, un mēs, mums izdevās bez sarunas par šīm par šiem apjomiem, un mēs saņēmām zemākas kvotas attiecībā uz tarifu kvotām. Eh, Horvātijai ir eh, neierobežots šis apjoms noteikts, bet mēs piemērojām ierobežojumu, balstoties uz kvotām. Un mums izdevās eh, sarunās samazināt šo te apjomu no 6,5 līdz 4, vistu gaļai. Un līdzīgs samazinājums bija arī tītēru gaļai. Un tā rezultātā eh, mēs eh, saņēmām tātad zemāk šīs kvotas, tā ka tās ir tādas eh, ļoti, tie ir ļoti ierobežoti produktu apjomi. Salīdzinot ar to, kā bija iepriekš. Un mēs nedomājam, ka tam būs kaut kāds ļoti liels, liela ietekme uz Eiropas Savienības tirgu. Su, cukurs ir diezgan sarežģīts jautājums, ne tikai tāpēc, ka Horvātija ir fiksēts tarifs PTO, kas bija zemāks nekā Eiropas Savienībā, bet uh, Eh, praksē eh, Horvātija piemēroja daudz zemāku tarifu septiņu eh, gadu periodā pirms pievienošanās. Pēc jau ir iespējams noteikt zemākus tarifus, ja ir vēlme, un Horvātija to arī izmantoja. Tā ka tas bija ļoti uh, sarežģīta un ļoti tāda unikāla situācija, tāda nekad nebija iepriekš radusies sarunu gaitā. Tomēr uh, mēs ievērojam viens un tos pašus noteikumus, uh, līdz ar to mēs uh, aplūkojām uh, šo te, uh, uh mm, importa apjomu Horvātijā pirms pievienošanās, un tas ir uh, pamats uh, uh, tam apjomam, kas mums ir jākompensē. Un tie būtu 14 tūkstoši tonu, uh, un tas ir apjoms, kas tika importēts Horvātijā pirms pievienošanās. Un tas arī ir tas, uh, ko mēs kompensējam tagad. Un tad, tad, uh, tad, 78 mm, tonnas un 65 tonnas tātad ir eh, eh, atvērts visam importām, un tāda bija eh, situācija Horvātijā pirms pievienošanās. Un, Dažus no šiem importiem veica Brazīlija, daži savukārt bija to kvotu ietvaros, ko veica pati Horvātija, un citi bija atvērti visiem. Līdz ar to mēs atspoguļojām situāciju Horvātijā iepriekš un to, kāda Horvātijā ir situācija pēc pievienošanās. Un uh, 114 uh, tonas cukura ir milzīgs uh, apjoms, un tās bija ļoti smagas sarunas. Un uh, galu galā mēs uh, panācām vienošanās, uh, kuru uh, ļoti uh, atspoguļo PTO noteikums attiecībā uh, uz šiem te apjomiem. Uh, mēs uh, nesēdzām vairāk nekā uh, mums uh, likās, uh, kāds ir mūsu pienākums, uh, balsoties uz PTO noteikumiem. Un viena no situācijām, kad, kad mums bija jārisina, bija tas, ka Eh, Horvātija eh, bija eh, pieteikusies tātad uz tāda ļoti zemiem noteikumiem un Un tad mums ir šie septiņi gadi pēc vienošanās, un tur tādas zemes autonomās tiesības, tas atspoguļo uh, situāciju, kāda bija pirms un pēc uh, pievienošanās. Un pēc tam, kad šī vienošanās tiek īstenota uz līdzīgu periodu, tātad seši, perio, seši gadi, uh, Un tas arī paskaidro, cik šī situācija ir neparasta. Mēs iepriekš nekad to nebijām darījuši, tomēr apstākļi bija viena tāda, viena tāda paši, ko mēs darījām šo sarunu ietvaros. Un vēstē mm, sarunas par e, šiem aspektiem bija galvenais e, veids, kā mēs varējām vēst sarunas tieši par apjomiem, jo e, Brazīlija jau sen aicināja daudz lielākus apjomus izmantot. Un um, tātad mēs panācām līmeni, kas bija trešā daļa no viņa prasītā. Mēs prasījām, lai tātad būtu minimālais apjoms. Mēs ar kolēģiem, kur strādājam pie cukura jautājumiem, galvenais jautājums bija paturēt apjomus pēc iespējas zemākus un tā bija ļoti svarīga e, šī sarunu daļa mums. Pešāja kungs, es ceru, ka es e, pavisam īsi ieskicēju, e, kādi ir galvenie elementi šajās ļoti sarežģītajās sarunās. Un, protams, es esmu gatavs atbildēt uz jautājumiem, kādi būs parlamenta deputātiem. Thanks a lot, and I give... Paldies, paldies. Došu atkal vārdu mūsu referentam. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, paldies, priekšniekums. Vēlos arī pateikties komisijai par ļoti detalizēto skaidrojumu. Un vēlos arī pateikties kolēģiem, kā jau jūs teicāt, tad mm, šis ir ļoti būtisks process. Es domāju, ka būs ļoti auglīga sadarbība, un mēs šo procesu pēc iespējas ātrāk pabeigsim. Paldies par jūsu komentāriem. Herzlichen Dank. Sirsnīgs paldies pastāvīgais referents sastādīs uh, ziņojumu projektu, un uz tā pamata mēs uh, turpināsim diskutēt. Līdz ar to uh, mēs varam pabeigt šo darba kārtību punktu sesto. Septītais darba kārtības punkts, kā jau teicu, ir atlikts. Tālāk mēs varam pāriet pie astotā darba kārtības punkta. Tur runa ir par palmu eļu un uh, lietus mežu izciršanu. Tas ir atzinums ziņojumam, NB komitejai, bet ņemot vērā faktu, ka Eiropas Savienība ir otrais lielākais importētājs palmu eļai. 7 miljonus tonnas gadā importē. Protams, ir ļoti daudz uh, šeit aspekti, kas ir jāņem vērā, kas attiec uz tirniecības jomu. Un ir vairāk tirniecības nolīgumi ar uh, atbilstošām nozīmīgām valstīm, kur jautājums par flekt regulējumu un brīvprātīgo partnerības nolīgumu arī spēlē nozīmīgu lomu, lai uzlabotu ilgspējību. Par šo tematu došu vārdu mūsu referentes kundzē Begienī kundzē. Grāci, prezident. Paldies, priekšsēkungs. Kolēģi, Kā jūs visi zināt, tad palmu eļļa e, ir e, tēma, kurai mediji pievērš ļoti lielu uzmanību, un daudziem Eiropas e, Savienības pilsoņiem tas ir ļoti svarīgs jautājums, gan saistībā ar veselības riskiem, gan arī vides apdraudējumu. Un tas arī ļoti skar veselības, vides jautājumus. Un eh, te ir, ir, tas ir cieši saistīts ar šī produkta eh, komerciāl, komerciāliem aspektiem. Un ir eh, skaidrs, ka palmu eļa ir aizņem 40% no pasaules augu eļu tirzniecības. Un lielākoties Eiropā šī eļa ienāka no Malaizijas un Indonēzijas. Tātad šajās valstīs ir koncentrēta 80% ražošana šai eļai. Un e, kaut arī e, šobrīd ražotāji samazina e, palmu eļas izmantošanu, ir tā, ka šī eļa daudz tiek izmantot arī biodegvielā. Un līdz ar to Eh, šis jautājums ir radījis ļoti lielu spiedienu eh, attiecībā eh, uz vīdes jautājumiem saistībā ar deforestāciju, nu, un tāpēc ir nepieciešams ierobežot šī produkta izmantojumu un veicināt tā ilgspējīgu ražošanu. Eiropas Savienība ir pasaulē otrais lielākais importētājs šim produktām. Un līdz ar to Mēs atrodamies eh, tādā pozīcijā, ka mēs drīkstam eh, regu, eh, regulēt šo tirdzniecību. ir nepieciešams, lai tomēr nebūtu tādi negatīvi stimuli. Un ir būtiski iekļaut vienošanās procesā ar Indonēziju jautājums tieši par šo eļu. Un ir skaidrs, ka ir nepieciešama eh, arī īpaša, īpaša marķēšanas sistēma šiem te produktiem. Tie ir tādi mani galvenie argumenti. Esmu gatava sadarboties ar visiem, lai pēc iespējas ātrāk varam panākt eh, labu rezultāti eh, šai tēmai, kas ir ļoti būtiska mums visiem. Gaidu jūs komentārus. Paldies, tagad došu vārdu ēnu referentiem. Vispirms Vinklerkungam. kungam. Uh, chairman, thank you very much, and uh, dear colleague, thank you. Uh, kolēģi, paldies par jūsu prezentāciju. Protams, uh, es domāju, viens svarīgs jautājums ir ietekme uz vietējām kopienām un vietējo vīdī. Uh, nevienmēr tur ir labs līdzsvars, un es domāju, ka mums vajadzētu uh, paturēt uh, prātā, kāds ir ilgspējīgs veids, kā darboties, lai apvienotu ekonomisko progresu un progresu Tāpat laikā eh, tiktu ņemti eh, vērā vidas un sociālajie aspekti ekonomikā. Un iespējams eh, viens veids, kā rīkoties, būtu certifikācijas schēma, kāda mums jau pastāv CSP. Tātad šī te certificētā ilgspējīgā palmu eļas certifikācijas schēma. Un es domāju, ka mums jau ir ļoti noderīga pieredze tieši saistībā ar šo konfliktu zonu izrakteņu jautājumiem. Uh, Un tur ir saistīti e, jautājumi ar e, sociālajiem kopienām, tirzniecību, mūsu vajadzībām kā Eiropas Savienībai, ekonomikas tirzniecības e, likumdošanā. Ja mēs atradīsim pareizo līdzsvaru, tad būsim uz pareizā ceļa. Paldies par jūsu darbu. Esmu atvērts sadarboties. Paldies! Paldies, Cēlīkungs! Es eh, runāju Kamāla kunga vārdā, eh, kurš ir EKR eh, ēnu referents. Šodien viņš diemžēl nav klātešos. Un kā jūs to šobrīd zināt, viņš ir arī referents Eiropas Savienības un Malaisijas tirniecības vienošanai. Un viņš jau vairākus gadus ir iesaistījies debatēs par palmu eļļu saistībā arī ar, ar cilvēktiesību pārkopumiem, kas uh, ir saistīti ar šo uh, produktu. Uh, tas, ko viņš vēlējās teikt šodien, saistās ar šīs preces ilgspējīgu ražošanu. Kamāla kungs sekoja darbām, kāds risinājās apaļajā galdā par, galdā par palmu eļļu. Un viņš teica, ka viņš pilnīgi noteikti atbalsta to, kāds ir apaļā galda mērķis, tomēr ir skaidrs, ka pastāv joprojām vairākas barjeras Eh, palmu eļļas eh, ražošanas ilgspējīgai attīstībai. Un mēs vēlējāmies eh, izcelt apsvēršanai trīs punktus. Pirmkārt, kaut arī ir progress saistībā ar apjomiem un ilgspējīgu ražošanu saistībā ar palmu eļļu, tas attiecās tikai uz galvenajām jomām un vēl daudz, kas ir jādara ar tādiem Mm, produktiem, kas tiek izmantoti, piemēram, nepārtikas eh, sektoros, eh, arī tātad, eh, saistībā ar produktiem, kas tiek izmantoti mm, kosmētikas jomā, maisainiecības produktu ražošanā. Un tas ir saistīts arī ar augļu, augu eļas marķēšanu. Un otrkārt, Ir arī e, jāuzliek e, uzsvars e, uz segregētām ražošanas ķēdēm. Un tas nav ļāvis attīstīties tirdzniecības modeļiem. Pat attiecībā uz to, ka šī dēļa tiek kontrolēta. Un joprojām ir jādara daudz vairāk, lai ņemtu vērā mazos spēlētājus piegādes ķēdē. Piemēram, DSPL certifikāciju. Eh, daudzi eh, piegādātāji uzskata, eh, ka šīs certifikācijas izmaksas un viss process ir, mm, ir barjera. Un tas viss viņus izgrūž laukā no tirgus. Un rezumējumā mm, vairāki daži vārdi par Eiropas Savienības Malēzijas FTA. ir skaidrs, ka šim eh, procesam ir eh, jāatsākas, un eh, mēs vēlētos, lai ilgspējīgas ražošanas nodaļa tiktu iekļauta šajā vienošanās dokumentā. Un ir arī jānodrošina tas, ka tirzniecība nenovada pie tā, ka aizsargājumās teritorijas tiek iznīcinātas, un ir arī jāsniedz tādas prakses paraugs, kas var tikt izplatīts tālāk. Tas arī viss. Paldies no Kamāla kunga puses. Paldies, Šusterkungs. Jā, paldies, kā referente. Krāsvēna Hansi nevar būt klāt. Tādēļ runāšu viņa vārtā. Jā, palmu eļļa ir visur, kosmētikas precēs, ēdienā, un, protams, tas rada lielu pēļņu moti nacionālajiem koncertiem, jo lielāk, tajā pašā laikā tas ietekmē arī un cilvēku dzīvi, mājasemniecības. Protams, tas arī šeit jānodrošina biodiversitāte, un tas viss atstās sekas mūsu palme eļas lēmumiem. Daudzus uh, tūkstošus tonu katru gadu. Tā ir viena no plašāk pilototākajām eļām, ko lietojam ikdienā. Dienvidu austruma Amerikā un Āfrikā ir uh, jārada. Uh, Tas uh, eh, rada arī šī ražošana CO2 izmešus atmosfērā. ASV šeit ir eh, jāņem vērā eh, saistības 2015. gadā, ko tā uzņēmās samazināt CO2 izmešu samazināšanā. Tas uh, atstāja ietekmi mm, arī šeit tiek pārkāptas cilvēktiesības, katru dienu notiek arī negadījumi. Pat uh, bioloģiskajās lauksaimniecībās, kas ir jādara, lai risinātu šīs problēmas. Mums ir šeit eh, jāizvirs prasības tirniecības eh, nolēmumos, eh, jāprasa, jāizvirs prasības ilgspējības attīstības sadaļās, jāpievērš uzmanība cilvēktiesībām, vidas prasībām un biodiversitātē. Turklāt mums vēl jāizvirza tādi stingri pasākumi, lai cīnītos pret atmežošanu Mums ir jācīnās pret eksploatāciju, iepratī strādniekiem un bērniem. Mums ir jāprasa no kompānijām, lai tās izpilda vides un sociālos uh, nosacījumus uh, pārmaiņas ražošanā un arī piegādes ķēdēm jāprasa šāda paša prasības, lai tās rīkojas etiskāk. Caurskatāmība un izsakojamība ir izšķiroši noteikumi. Gal, um, galā šīm kompānijām, kas ražo palmu eļu ir jānodrošina tādi nosacījumi, lai būtu izpildīti vides eh, nosacījumi, ilgspējība, lai būtu godīgi nosacījumi ražotājiem. Paldies! Thanks a lot! Jā, paldies! Un tagad vārds no Ādes Šansovas kundzē. And I also would like to... Paldies, priekšsādātāji, un es gribētu arī pateikties uh, referentam, uh, referentei par viņas ievadvārdiem un sākotnējām idejām. Un šis ir arī politiski delikāts jautājums. Palmu eļas uh, ieguve ir iznīcinājusi lielās platībās uh, tropu mežus, kas ir viena no problēmām mūsu, uz mūsu planētas. Uh, Eh, pirms 30 gadiem bija daudz eh, vairāk eh, tātad lietus mežu izciršana negatīvi ietekmē mūsu cīņu pret klimatu pārmaiņām un CO2 emisiju samazināšanas. Palmeļas ražošana arī degradē vidi. Uh, ķīmiskas vielas, kas tiek izmantotas palmu eļas ražošanā, um, piesārņo vidi un uh, nāk par sliktu arī cilvēkiem un dzīvniekiem. Un ņemot vērā visus šos faktus, es domāju, ka mums vajadzētu skaidri pateikt mūsu uh, tirzniecības partneriem par to, ka mums ir pamatotas bāžas par pārtikas uh, produktu uh, Uh, produktos izmantojam, par palmēs izmantošanu pārtiks produktos. Jā, mēs varam to izmantot, bet tad ražošanai ir jābūt atbildīgākai. Uh, vairāk vajadzētu izmantot uh, certificētas palmeņas ražošanu, un tas ir viens veids, kā cīnīties pret saistītiem problēmām. Mums vajadzētu arī domāt par to, kā labāk informēt patērētājus par palmeļas lietojumu. Uh, Un tagad uh, ar prieku gaidīšu referentes projektu uh, un ar prieku sadarbošos ar citiem ēnu referentiem. Paldies! Thanks a lot! Lielas paldies! Goe, Helmut! Jā, paldies priekšsādātāji arī mūsu ēnu referente nevarēja ierasties un viņa lūdza man nolasīt goja pozīciju par šo ļoti svarīgo jautājumu. Un vispārīgi mēs atbalstām uh, pozīciju, kuru ir izvēlējusies referente par palmeļu un lietus mežu izcilšanu. Mūsdienu pasaulē palmeļa ir viens no veicinātājiem palmu izciršanai, un tikai Indonēzijā un Malēzijā vien uh, tiek eh, ražots vairāk 85% no visas pasaules palmeļas, un šādas preces eh, ražošana ir pirmais iemesls, kāpēc tiek izcērsti meži Indonēzijā. Un ir arī Greenpeace pētījums par to palmeļas eh, preču tirzniecību ir arī galvenais iemesls, kāpēc eh, tiek izdzīti vietēji iedzīvotājiem no savām dzīves vietām, un arī korupcija ir izplatīta. Bieži vien lauksaimniekiem ir eh, jādodas prom no savām a, eh, zemēm, jo tur tiek a, izvērstas palmu plantācijas, un tam gribētu pievērst mūsu uzmanību. Palmeļas uh, nozara tiek saistīta arī ar plašiem cilvēktiesību pārkāpumiem, piespiedu darbs, bērnu darbs, 3,7 uh, miljoni uh, strādājošo šajā nozarē, un daudz no tiem ir bērni, kas saskaras ar sliktiem darba apstākļiem. Nelegālie uh, produkti tiek atmazgāti, uh, piegādes ķēdēs, un tas nes milzu peļņu starptautiskiem uzņēmumiem. Tā pašā laikā tiek eh, sagrauta dzīves vide daudziem, daudziem cilvēkiem. Mums ir jāpārtrauc uh, nelegālā un uh, neilgtspējīgā palmeļas ražošana. Ko tad līdz šim daudz šie uzņēmumi ir darījuši um, labprātīgi? Um, Viņi ir apņēmušies pārtraukt eh, strādāt ar piegādātājiem, kas nerespektē vietējos iedzīvotājus, piemēram, sociālā aspekta, kas ir definēti uh, eh, ilgspējīgs palmeļu sapļā galda uh, komitejā, tas uh, bieži vien netiek ievērots, un tāpēc mums ir jāicina. Uh, stiprināt šos certifikācijas kritērijus. Mums ir jāicina arī uh, komisija atbalstīt daudzpusējas uh, certifikācijas schēmas, lai varētu garantēt uh, certificētu palmeļu iegūt. Šādas labprātīgas schēmas iekļauj apmēram tūkstots vidēja izmēra ražošanas uzņēmumus, uh, Un uh, mums uh, arī ir ambiciozi jārīkojas uh, līdzīgi kā konfliktu minerālu sakarā. Ir jābūt tādam regulatāriem ietveram, kas garantē vienotspējas noteikumus, lai šīs aizražošana neizraisītu deforestāciju. Mums ir jāparedz līdzīgi noteikumi kā par koksni. Un visbeidzot, komisijai ir jāpalielina importa nodevas palmeļai, jo tā ir tieši saistīta ar mežu izciešanu un cena neatspoguļo um, postu, kas tiek nodarīts videi. Un es gribētu arī piebilst, uh, ka kā patērētājiem mums ir iespēja uh, Eh, skatīties, kas ir iekšā produktos, kurus mēs pērkam, mēs varam pārbaudīt, kas ir šī produkta sastāvā, izmantojot modernās tehnoloģijas, un katrs ražotājs arī var uh, dot savu ieguldījumu palmeļas lietošanā produktos. Paldies, un tagad došu vārdu komisijai. Stīlstra kungs. Um, if you allow me, I... Ja ļausiet, uh, es gribētu dot vārdu manam kolēģim Bazilkungam no Tirzniecības ģenerāla direktorāta, un es varētu papildināt viņa teikto. Paldies, labrīt visiem! Domājot, ko darīt palmais sakarā, komisija ļoti labi apzinās kāda ir saikne starp palmēļas iegūšanu un mežu izciršanu. Svarīgi ir atcerēties principu, ko šī komiteja labi pazīst, proti nediskriminācijas principu. Jā, palmu eļa ir eh, dažās eh, pasaules daļās eh, saistīta ar mežu izciršanu, bet ne visur. Uh, Tāpēc eh, ir, protams, jautājums, kāpēc eh, mēs eh, fokusējamies tikai uz šo nozari, jo arī cits nozars novad pie meža izcēršanas, un par to vajadzētu padomāt. Mums ir arī jārunā ļoti skaidriem vārdiem, jo termins ilgtspējīga palma eļļa var nozīmēt dažādas lietas dažādiem cilvēkiem. Galvenā uh, ideja ir par uh, to, ka tiek mainīt zemes lietējums, tātad palmeļa tiek audzēta um, vietā, kur kādreiz bija lietus meži. Bet uh, um, šeit nav tik precīzi šis nosaukuma lietojums. Tas ir jāaptur prātā, sastādot šo atzinumu. Kas attiecas uz uh, biodīzeļdegvielu, es jūs aicinu uh, ieskatīties atjaunamās enerģijas direktīvā un tās noteikumos. Uh, palmueļa, kad tiek izmantota biodīzelim, tā ir jāatbilst zināmiem kritērijiem. To skaitā tas nedrīkst, tā nedrīkst būt iegūta no nesen izcirstjām teritorijām. Un ņemot vērā, ka ir dažādas labprātīgās, brīvprātīgās iniciatīvas, kas tiek īstenots, piemēram, patērētāju preču fórums, uh, Eh, kur ir iekļautas, iekļaut ļoti zināmi zīmoli, un viņi ir apņēmušies cīnīties pret mežu izciešanu, un viens instruments eh, necen tika pieņemtas eh, FAO labprātīgās, brīvprātīgās vadlīnijas OECD par dažādiem produktiem, kas attiec uz brīvās tirsniecības nolīgumiem. Uh, Uh, tādi ar Malaiziju un uh, diskusijas ar Indonēziju ir būtiskas. Un Mēs vēlamies šajos nolīgumos paredzēt izniecības un ilgspējīgas attīstības nodaļas, un mēs esam gatavi runāt ar Indonēziju, lai uh, paraudzītos, cik lielā mērā jautājumi, kas ir saistīti ar palmēļu, bet vispārīgi arī ar bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un darba tiesību jautājumu būtu jāiekļauj šajā nolīgumā, bet jūs zināt, ka eh, šīs sarunas ir tikko sākušās. Lūdzu, kolēģi. Jā, es gribētu tikai piebilst vēl pāris punktus. Pirmkārt, par mežu izciršanu. Daži no jums eh, ļoti pamatot atsaucās uz eh, pēdējo uh, 10, 12 gadu laikā paveikto darbu. Eh, Flekt ir šis saīsinājums, kas jāpiemin šeit. Tur ir eh, pielikti milzīgi pūliņi un eh, ar šo instrumentu arvien veiksmīgāk varam cīnīties pret nelegālu mežu izciršanu, un mēs arī turpināsim šeit dot ieguldījumu. Bet nelegālā izciršana ir tikai viens faktors visā šajā mežu izciršanas debatē. Uh, gan Eiropas Savienības mežu stratēģija, gan arī satītā rīcība programma vidas jomā aicina komisijai izskatīt iespēju izstrādāt uh, mežu izciešanas rīcības plānu, un šis potenciālais rīcības plāns Tā sakarā esam nesen uzsākuši neatkarīgu pētījumu, lai izpētītu iespējas, kā pastiprināt Eiropas Savienības rīcību, lai cīnītos pret eh, mežu izciešanu un degradāciju. Un mēs eh, sagaidām, ka 2017. gada sākumā šī pētījuma rezultāti varētu būt pieejami, un tad varēsim dot šo ieguldījumu šajā eh, mežu izciešanas jautājumā. Tagad konkrētāk par palmēļu. Daudz no jums pieminēja uh, šīs te negatīvās uh, lietas, negatīvos aspektus, kas ir saistīti ar palmejas ražošanu. Jāsaka gan uh, arī jā, ka tā ir liela nozara, tur ir uh, plašas ekonomiskās intereses, kas ar to ir saistītas, un, protams, tas ir arī bijis ieņēmumu avots attiecīgajām valstīm, kur palmeļa tiek ražota bet mēs eh, pilnībā atzīstam eh, visas, eh, visus trūkumus attiecībā uz vidi, post, kas tiek nodarīts vidē palmēļas ražošanas rezultātā. Un ko mēs darīsim? Mēs drīz uh, uzsāksim konkrētu pētījumu par ietekmi uz vidi uh, eļas palmu audzēšanai, kas, kas pārskatīs arī pastāvošos ilgspējības standartus. To daži no jums jau pieminēja. Šajā pētījumā standarti tiks pārskatīti, un tas mums palīdzēs eh, izlēmt, ko mēs varētu darīt palmēļas un eh, plašākā eh, meža izciešanas jautājuma sakarā turpmākajos mēnešos un gados. Tās bija divas lietas, ko gribēju vēl pieminēt. Lielas paldies! un mūsu referente. Bene, ringrazio. Eh, vēlos pateikties eh, visiem kolēģiem par eh, viņu komentāriem. Es domāju, ka var teikt, esam uz pareizā ceļa. Turpināsim mūsu darbu. Ceru, ka mums izdosies nonākt pie atzinuma, kuru visi varēs atbalstīt. Paldies! Dankeschön! Paldies! Un jūsu atzinumu, tad 15. decembrī turpināsim apspriest. Lielas paldies! Līdz ar to šo darbu kārtības punktu noslēdzu un pārēju pie 9. punkta ja - integrēta Eiropas Savienības politika attiecībā uz Arktiku. Tas ir atzinums AFET un NV komitejas ziņojumam par komisijas paziņojumu. Šeit, protams, ir arī ietekme uz tirzniecību, un tāpēc arī mēs sniegsim atzinumu. Un uzreiz došu vārdu mūsu referentam Davidam Mārtinam. Lūdzu. Lielas paldies, priekšsādātāji! Kā jau kolēģi droši vien zina, Arktika oficiāli aptver astoņas valstis, to skaitā trīs Eiropas Savienības dalību valstis - Dāniju. Dānija ir eh, tātad eh, zināmās attiecībās ar Grīn, Grenlandi, un eh, šo triju valstu skaitā ir arī Somija un Zviedrija. Klimata pārmaiņas apdraud vidi Arktikā, bet tā pašā laikā rodas jaunas iespējas ekonomiskām aktivitātām un investīcijām. Uh, Ārtikas jūras eh, ledus kūšana ļaus izmantot energoresursus, radīsies jauni kuģošanas ceļi, jauna transporta infrastruktūra un varētu izvērsties arī turisma aktivitātes. Tāpēc arī Arktika ir kļuvusi strateģiski svarīga, jo īpaši tāpēc, ka jauni eh, enerģijas avoti ne tikai Eiropai, bet arī Āzijai Eh, jo daudz Āzijas valsts ir novērotāja valsts Arktikas padomē, un enerģijas resursi ir tām ir svarīgi. Mums ir jāpievērš tikai eh, aspektiem, kas eh, attiecas uz tirzniecību Eiropas Savienības Arktikas stratēģijā. Es gribu uzsvērt, ka jebkura ekonomiskā aktivitāte ir jāīsteno ilgspējīgā veidā, pilnībā respektējot vietējos iedzīvotājus. Otrakārt, tirzniecības un ilgspējīgas attīstības uh, sadaļa uh, nolīgumos ir ļoti svarīga, lai nodrošinātu, ka tiek ievērot augsti vides standarti un noteikumi, kas attiecas uz uh, ilgspējīgu zveju. Piemēram, šeit jāpiemina CETA noliegums un Eiropas Savienības attiecības ar Norvēģiju un Islandi. Mums ir jādomā par to, kā ilgspējīgi lietot dabas resursus. Un treškārt, uh, um, parlaments aizliedza roņu zveju. Um, man tas ir ļoti svarīgs jautājums, un to nekādā ziņā nevajadzētu apšaubīt. Līdzīgi pasākumi ir pieņemti ASV un Krievijā, lai uh, veicinātu Arktikas uh, faunas saglabāšanu, jo uh, roņi ir ļoti svarīgi visai ekosistēmai. Tā kā atzinumu nevar veidot pārāk garu, uh, Es esmu plānojis iesniegt dažus grozījumus, kurus nevarēja iekļaut eh, sākotnējā atzinuma projektā. Eh, gribu prasīt eh, saistošu CSR standartus, ko varētu izstrādāt kopā ar Arktikas ekonomikas padomi. Un es gribu arī prasīt plašāku uh, infrastruktūras veidošana, un tāpēc ir jāveido startautiski finanšu instrumenti, lai varētu attīstīt ekonomiskās aktivitātes. Un es arī iesniegšu grozījumu pār eh, startautiskās jūras eh, organizācijas eh, lomu, kas šeit spēlējam, piemēram, par kuģošanas standartiem, lai būtu stingri noteikumi attiecībā uz kuģiem, kas kuģo Arktikas un Antarktīdas reģionā. Uh, un ir jānodrošina, lai zveja būtu ilgspējīga un atbildīga Grenlandes ūdeņos. Un atkārtošu, ka mūsu darbs ir pievērsties tikai tirzniecības eh, jautājumiem. Protams, šeit ir arī ļoti svarīgi vīdes un citi jautājumi, bet mūsu atzinumā es pievērsos tikai mūsu lomai šeit. Paldies! Jā, tas noteikti ir arī gudri tā darīt. Citādi būs konflikti ar citām komitejām. Tagad došu vārdu mūsu e, ēnu referentēm. Vispirms e, Andrikienas kundze, lūdzu. Liels paldies priekšsādātāji. Pirmkārt, es gribētu pateikties mūsu atzinuma sagatavotājām Davidam Mārtinam par piedāvāto atzinumu projektu. Man ir daži ieteikumi. Ir daži punktu, kurus šeit gribētu pievienot. Sākšu ar ziņojumu projektu par uh, integrētu Eiropas Savienības politiku Ārktikai. Par pašu ziņojumu ir svarīgi minēt uh, uh, Somijas tuvojošos prezidentūru Arktikas padomā. Uh, Tas būs nākamgad, un tā būs Eiropas Savienībai svarīga iespēja tālāk attīstīt savu Arktikas politiku. 16. ES un Kanādas samits, kas notika 30. oktobrī šogad, eh, tur Kanāda un Eiropas Savienība vienojās cieši sadarboties ar Arktikas padomu, un mums vajadzētu arī uh, aicināt uh, Eh, Arktikas padomi pieņemt Eiropas Savienību kā novērotāju tajā. Tas ir arī pausts eh, deklarācijā šajā samitā, kas attiecas uz eh, INTA atzinumu par šo ziņojumu. Es domāju, ka mums vajadzētu uzsvērt to, ka ir ļoti svarīgi izmantot Eiropas Savienības tirzniecības politiku, lai veicinātu ilgtspējīgu attīstību un vidas standartus. Tagad arī e, šie jautājumi tiek iekļauti e, tirzniecības nolīgumos, piemēram, CETA. Svarīgi ir arī e, radīt jaunus kuģošanas ceļus, jo tas veicinās tirzniecību Arktikas reģionā, un šajā kontekstā mums vajadzētu atbalstīt CETA nodaļas par starptautiskajiem jūras ceļiem un valsts iepirkumu. Un mums vajadzētu, jā, es arī iesniegšu grozījumu par to, sakot, ka uh, Eiropas eh, uzņēmumu piedalīšanās eh, Kanādas eh, iepirkuma tirgu um, ietekmēs pozitīvi Eiropas kuģu būvs sektoru, jo īpaši šeit ir runa par ledlaužiem. Es aizmirsu šī panta numuru, bet uh, ko es piedāvāšu? Mums vajadzētu uzsvērt, ka Kanādai, Kanādai un uh, Kanāda un Eiropas Savienība ir apstiprinājusi vēlreiz savu apņemšanos stiprināt savu uh, sadarbību Arktikas uh, kontekstā. Būtu jāmin šī deklarācija attiecīgā. Un visbeidzot, pantā, kur mēs runājam, tas ir piektais pants, kurā mēs runājam, tad tur mēs varētu piebilst, ka mēs uzskatām, ka šādu uh, noteikumu iekļaušana būtu jāparedz jebkurā nākotnes BTN, uh, ko Eiropas Savienība noslēgs ar uh, Arktikas partneriem, kas nav Eiropas Savienībā. Tātad attiecīgajā termiņā arī iesniegšu šos grozījumus. Uh, Lielas paldies par atzinumu projektu. Lielas paldies! Un tagad no EKR attiecīgais ēnu referents. Zāhelīla kungs. Paldies priekšsādātāji. Mēs visi zinām, ka Eiropas Savienība aktīvi darbojas uh, Arktikas reģionā, gan tur iesostoties, gan īstenojot politiku daudzās jomās - zivsaimniecībā, dabas resursu ziņā, ilgspējīgas attīstības un pētniecības jomām. Tāpēc šis atzinums ir nepieciešams Ļaujiet man tikai uzsvērt dažus punktus. Pirmkārt, es piekrītu referentam, ka viņš uzsver ekonomiskās attīstības iespējas šim reģionam un ir investīcija perspektīvas, jo īpaši izmantojot nākotnē enerģijas resursus, piemēram, gāzi. Uh, Varbūt vēl būtu tikai jāpiemina, ka tas nav viegls uzdevums un ka mums ir jāņem vērā uh, infrastruktūras uh, un laika apstākļu ierobežojumi un dažādas uh, tehniskās prasības un vīdes aspekti. Otrakārt, referents septītajā punktā atsaucas uz brīvās tirzniecības nolīgumu starp Islandi un Ķīnu. Uh, Un tas arī ir kaut kas tāds, kas būtu jāņem vērā par to, vajadzētu padomāt. Mēs zinām, ka Ķīnas interese šajā reģionā aizvien pieaug, un šis noliegums starp Islandu un Ķīnu varētu tikt skatīts kā pirmais solis, lai Pekina pie, iegūtu piekļuvi Arktikas kuģošanas ceļiem un energoresursiem, un tāpēc mūsu interesēs ir eh, cieši sekot šai attīstībai. Un treškārt, Krievija vēl viena uh, eh, būtiska lielvara, kas, uh, kam ir apmēram puse no Arktikas teritorijas. Jūs zināt, kāda šobrīd ir Eiropas Savienības un Krievijas attiecības, gandrīz uh, iesaldēts mums nav brīvās tiesniecības nolīguma ar Krieviju, un tāpēc eh, mūsu iespējas eh, novērot aktivitātes reģionā un tās ietekmēt ir diezgan ierobežotas. Un tomēr Arktika ir viens no uh, tiem starptautiskiem reģioniem, kur vismaz sektorāls dialogs joprojām ir atvērts starp Eiropas Savienību un Krieviju, un to mums vajadzētu uh, izmantot, lai novērotu attīstību un lai izmantotu šo te iespēju vismaz zināmā mērā ietekmēt uh, Krievijas intereses un aktivitātes reģionā. Jā, tas arī viss šobrīd uh, atbalstu ziņojumu projektu un ar prieku sadarbošos ar atzinumu sagatavotāju, lai pabeigtu šo atzinumu. Paldies! Lot and Paldies, Helmut Šolts, lūdzu. Danke, Bernd. Paldies, Bernd. Gribētu teikt paldies uh, referentam. Ar, domāju, ka mēs visi esam uh, vienos domās, ka tas ir uh, būtisks atzinums. Tādēļ vēlos arī uzreiz izteikt vairākus komentārus, un mēs kā politiskā grupa noteikti iesniegsim grozījumus. Mums vajadzētu apzināties, ka 2016. gadā ir jauns negatīvs rekords. Raugoties uz uh, ledus teritorijām ziemā, Arktikas reģionā, tādēļ es arī piekrītu, ka visu, ko pārnājām uh, eh, tirniecības aspektos, uh, ir uh, tur jāraugās arī uz klimata pārmaiņu jautājumu, jo tas ir izšķirošais izaicinājums sadarbinībā Ārtikas reģionā. Uh, Paldies arī pētniecības ģenerāla direkcijai. Parlamenta vārdā mums ir arī afetā šis jautājums svarīgs, bet arī intā un daudzās citās komitejās. Un šī pētījuma par uh, Arktikas reģionu un Eiropas Savienības tirdzniecības politiku, tur 20. lapusē ir runāts par prioritātēm uh, dalībās stratēģijās Arktikai. Tikai kā piemēru nosaukšu trīs, jo šeit ir skaidrs, lai būtu skaidrs, par ko runājam, runājot par tirzniecības. Dānija, Ferēselas un Grenlande uzskata, ka ir nepieciešams noteikti respektēt eh, šo jūtīgo trauslo klimatu Arktikā, un eh, klimata aizsardzība ir izšķirošā prioritāte, salīdzinot to ar ekonomisko attīstību starptautiskajā sadarbībā. Un pat ASV raksta, ka ir arī atbildība Arktikas reģionā aizsargot uh, eh, Arktikā dabas resursus un klimatu. Šeit uh, palūkojos, ka gandrīz visi runā par vidas jautājumu, par ilgspējīgu izaicinājumu risināšanu šajā jomā. Tādēļ mēs kā GOMGL e arī vēlamies eh, šādu pieeju Eiropas Savienības tirniecības politikā runājot par Arktikas reģionu un eh, Arktikas saglabāšana kā unikāla vides joma ir jāsaglabā un nav vienkārši šeit uh, jāraugās tikai uz ekonomiskajiem aspektiem, un tādēļ mēs raugāmies, ko pašlaik piedāvā komisija un arī augstā pārstāva vicepriekšādātāja. Domāju, ka esam vienās domās, ka Arktikā, ja tur tiktu iegūts, iegūta eh, nafta, tad, protams, atstāt ļoti kaitīgas sekas. Mums vajadzētu uh, šeit raudzīties kā piemēru par eh, noliekumu par Antarktīdu. Tikai pēc dažām nedēļām tika pieņemts šis noliekums, un tagad tas tiks ieviests, tādēļ mums arī šajā jautājumā vajadzētu visas ekonomiskās darbības, kas ir paredzētas, izbeigt, iesaudēt kas ir kaut kādā veidā saistīts ar uh, naftas un gāzes meklēšanu un uh, izmantošanu Arktikas uh, jūras reģionos un zem Arktikas ledāja. Jo, ja tur kuģi brauc uh, pa jūru, Arktikas reģionā tie nodara lielu kaitējumu, un mums vajadzētu šeit arī par uh, zvejniecību Arktikā runājot, skaidri vajadzētu pateikt, ka tā ir jāizbeidz. Šeit vajadzētu iedibināt uh, liegumu un pilnīgi aizliegt jebkādu fosilo degvielu izēvielu meklējumus. Mēs domājam, ka šajā jautājumā, kas arī Arktikas stratēģijā valstīs, kas ir šajā reģionā, tas ir jāparāds arī ja runājam par tirdzniecības pastiprināšanu, tas nedrīkstētu iekļaut uh, fosīlo un uh, cilvēku resursu eksploatāciju. Ir jāatrod kaut kāda cita veidi, kā uzlabot tirdzniecību starp uh, Arktikas reģionā esošiem valsiem. Paldies, Takulis kungs, jūs arī vēlaties izteikties. Paldies, priekšēdētāji. Jā, tiek runāšu tagad somu valodā. Cienījamais priekšādātāji, es esmu pats no Arktikas reģiona, no Lapzemes Somijā. Lapzeme Somijā ir ļoti svarīgs reģions, un, protams, Arktikas eh, temats manā reģionā ir īpaši svarīgs. Arktikas politika ir eh, liela izaicinājuma priekšā. Nākotnē to kļūs vēl vairāk, mums eh, tam ir jāgatavojas. No Eiropas Savienības eh, šeit ir skartas Somija, Zviedrija, varbūt arī Dānija. Tās tiek uzskatīts par Arktikas reģionu valstīm. Un mums kopā ir jārīkojas, jāstrādā un jānodrošina tas, lai ziemeļu dimensija Arktikai tiktu īstenota. Mums ir jārūpējas arī par to, lai trauslā dabas situācija, jūtīgā dabas situācija šajā reģionā tiktu aizsargāta. To teica komisija arī savā dokumentu projektā. Protams, klimata pārmaiņas atstāja ietekmi tieši uz šo nedrošo jūtīgo situāciju ar dabu Arktikā. Tad vēl jautājums par infrastruktūru Arktikā, lai šis reģions varētu nodrošināt arī ilgspējīgu attīstību. Tas ir jautājums par tirniecību, par ekonomisko izaugsmi. Un arī šeit ir svarīgi parūpēties par to, lai Krievija tiktu iekļauta šajā sadarbībā. Krievijas sankcijas ir aizkavējuši šo attīstību. Krievija ir nostumta malā, un mums ir jāņem vērā, ka nevarēs atteikties no sadarbības ar Krieviju. Šis reģions ir svarīgs arī Krievijai, un tādēļ es ceru uz labu sadarbību ar Krieviju. Tādu sadarbību, kas sniegs labumu abām pusēm. Priekšēdētāja kungs mūsu draugs Dēvids Mārtiņš ir sastādījis šo atzinumu. Un es zinu, ka ļoti daudz kas atkarīgs no tā, vai šīs atzinumas gūs panākumu. Šeit runa ir par tādu ļoti jūtīgu dabas reģionu, bet brīnišķīgi skaistu dabas reģionu. Un mums par to ir jācīnās, lai arī nākotnē tur varētu dzīvot cilvēki un arī strādāt šajā reģionā, tādēļ mums ir vajadzīgi ilgspējīgi risinājumi ekonomikas attīstībai. Tā priekšnosacījums ir infrastruktūra, kas ir šajā reģionā jāizveido. Pēc šiem komentāriem es vēlētos vēlēt eh, šiem ziņojumam vislabākos panākumus. Sirsnīgs paldies par labo sadarbību. Jūs paldies. Tagad Vārds Petersen kungam. Me... Is this working? Yeah, thank you. Jā, no ārējās darbības dienas pārstāvu runāšu ļoti īsi. Mums ir, mēs esam uzrakstījuši paziņojumu, kas tika izdots aprīlī, un tur mēs meklējam, protams, līdzsvaru starp uh, tām prasībām, ko jūs izvirzījāt šajā komitejā un arī citās komitejās parlamentā. Klimata pārmaiņas, protams, ir tas ļoti būtisks eh, punkts, eh, kas eh, šeit ir nepieciešams aizsargāt klimatu, šeit ir jāmīkstina klimata izvērsties pārmaiņas, bet te pašā laikā mums ļoti skaidri ir jānodrošina tas, ko teica pēdējais eh, runātājs šeit. Protams, eh, cilvēki dzīvo šajā reģionā. Tas ir tāds eh, trausls, jūtīgs reģions, bet daudz cilvēki, kas dzīvo šajā reģionā, prasa vienkārši aizsargāt šo reģionu. Protams, šeit ir liela atšķirība starp to Arktiku, kurā viņi dzīvo un Antarktīdas reģionu, tad šis salīdzinājums, um, tur neviens nedzīvo. Protams, ka ekonomisko darbību rastā negatīvas ietekmes uz šo uh, reģionu. Jūsu ieteikumu komentāri, protams, ir uh, ļoti sniedz lielu uh, palīdzību un uh, arī no referenta mēs dzirdam šeit daudz ieteikumus. Es arī apzinos, ka mēs uh, šeit ir jāņem vērā arī zivju, zivsarmacības komitejas ieteikumi un reģionu komitejas ieteikumi. Mums jāraugās tādām plašākām perspektīvām. Jūs norādījat arī savā atzinumā par to, cik unikāls šis reģions un uh, jāraugās, kādas mūsu ietekmes spējas. Uh, mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem ar tiem signāliem, ko mēs uh, raidām Kā jau kopīgajā paziņojumā esmu teicis, mēs sadarbojamies kopā ar visām Arktikas valstīm, kas eh, arī ir valstīm, kas ir ieinteresētas Arktikas jautājumos, kas nav tieši šajā reģionā. Mēs strādājam reģionālā līmenī, mēs runājam arī ar vietējiem iedzīvotājiem, ar pilsonisko sabiedrību, ar uzņēmumiem. Cerams, ka atradīsim eh, līdzsvarotu pieeju. Gribētu izmantot šo iespēju pateikties par, šo, par jūsu iegūtiem šajā ļoti interesantajā un vajadzīgajā darbā. Lies, paldies! Jā, tagad dosim vārdu. Jautājums, Helmut, lūdzu. Man ir jautājums komisijai. Tādēļ es pareizi sapratu. Atvainojos. Es domāju, ka mums Mums nevajadzētu tādu piesardzīgu pieeju, bet tādu drosmīgu pieeju, lai risinātu šīs problēmas. Mums ir jārīkojas, jo mums nav laiks gaidīt. Mēs visu laiku runājam, ka mums vajag tur līdzsvaru un gaidīt. Es domāju, ka tas ir tāds imperatīvs. Mums ir uh, jāaizsargā šis reģions. Un tam vajadzēja būt vēstījumam, kas nāk no parlamenta un tīpaši no mūsu komitejas. Vairāk drosmes šī jautājuma risināšanā. Vai ārlietu ārējo darbības dienesta pārstāvs vēlas atbildēt uz to, ka vai jūs gribat būt drosmīgāki nekā piesardzīgi. Es domāju, ka ņem vērā daudzos kontekstos šis jautājums. Es zinu, ka šī parlaments 2008. gadā jau arī izstrādāja atzinumu par Arktikas vienošanās. Tad ir vajadzīga vairāk rīcība Arktikas valstīs. Uh, kā jūs pieminējat, mēs mēģinām uh, ar savā paziņojumā sūtīt uh, šādu signālu, radīt signālu, kas iedrošina konstruktīvos veidos, dažādos konstruktīvos veidos uh, rīkoties, bet šī, šis paziņojums ir, jā, tas ir iedrošināt pamudinājums arī cilvēkiem, kas dzīvo šajā reģionā sadarboties eh, ar citām iestādēm pusēm. Ir skaidrs, ka šī kopīgā paziņojuma gars ir eh, mēģināt panākt līdzsvaru, bet šis ārkārtīgs paziņojums, eh, tas nav nekāds likumdošanas katalogs. Tas ir politisks impulss, ierosinājumus. Tādēļ es domāju, ka mēs uzsveram uh, līdzsvaru tik konstruktīvi, cik vien vēlamies. Es arī piekrītu jums, ka reakcija no Arktikas uh, valstu sabiedrībām ir bijusi pozitīva. Eiropas Savienība signalizē aktīvu darbību šajā Arktikas padomē, uh, ziemeļu dimensijā, sadarbībā ar valstīm reģionā un citiem reģioniem. Mēs, kā jūs zināt, vis, visā Eiropas komisijā, protams, arī ģenerāla direktorāts ir iesaisties ak aktīvi un piedalās nevis tādēļ, ka šīs paziņojums to uzliek šo pienākumu, bet mēs vienkārši vēlamies virzīt uz priekšu Monreāls protokolu izvirstās prasības un arī citas iniciatīvas, kas ir arī šīs kopīgā paziņojuma garā sastādītas, bet jums ir jāsaprot, ka šeit, protams, notiek arī ekonomiskā attīstība, jo to kontrolē Arktikas valstis pašas, un ja mēs vēlamies ietekmēt to, tad mums ir jāsadarbojas ar tām, ko teica arī Somijas eh, pārstāvis eh, iepriekšējais runātājs. Ja mēs vēlamies ietekmi, tad mēs nevaram vienkārši šeit eh, vienkārši strādāt birojos un eh, rīkoties atturīgi. Protams, eh, tas, ko teica Šāca kungs, mēs, protams, raugāmies un ar prieku gaidām kādu atzinumu un kādu uh, nostāju galvā pieņēmis uh, parlaments, lai varētu panākt ļoti pozitīvu rezultātu. Un tagad vārds uh, referendam Davidam Mārķim. Yeah, on, on this, I think, I... Uh, Mm, es eh, domāju, ka mans viedoklis līdzīgs eh, eh, ārējās darbības dienestam. Es domāju, ka ir vajadzīga visatvarošā pieeja, tāda ļoti stingrā politika. Ir jāsaprot tas, ka pirmkārt klimata izmaiņas problēmas ir tādas, kas mums padara par upuriem, ir daudz cilvēku, kas no tām cieši, un otrkārt. Uh, ir eh, ļoti eh, smalka, sarežģīta ekosistēma aktīvā, kas eh, mums ir noteikti jāaizsargā. Kā jau teica EAS e pārstāvis, ir cilvēki, kas tur dzīvo, un viņi nevēlas tik noslēgti, viņi grib būt daļa no visas pasaules, un tad mēs vēlamies tikt akreditēti. Ir skaidrs, ka Krievija padomē ir būtisks spēlētājs, Kanāda ir ļoti liels uh, spēlētājs eh, mūsu dalība ir ierobežot, līdz ar to mums ir jākoncentrēties to, ko mēs varam izdarīt. Un es domāju, ka daži no eh, ierosinājumiem bija ļoti eh, labi. Gaitins kunga ierosinājums, Andrikienas kundas ierosinājums, ka tiek nodrošināta sadarbība pie tālākām politikām, un jo sevišķi starptautiskās organizācijas, eh, kas tika minētas, eh, starptautiskā jūras organizācija, mēs eh, visi esam tās biedri, un mūsu mēģis ir augsts standarti. Un tad kaut kas, kur es varu iebilst EAS, ir labas ziņas saistībā ar eh, Krieviju. Protams, ir citas problēmas, eh, bet eh, runājot mm, ar citiem reģioniem, mm, es zinu, ka Krievija joprojām sadarbojas ar Arktiku. Un, un tas ir pozitīvi. Mums ir jācenšas tas tu visu turpināt. Un, protams, kā Helmutam ir taisnība, ka tā ļoti trausla ekosistēma, kas ir jāsargā tādā ļoti prātīgā veidā, un mēs eh, apzināmies, kāds ir problēma šajā jomā. Jā, liels paldies. 2008. Rezo, 8. gada re, rezolūcija. Tā bija ļoti skaidra un precīza. Mēs, mēs vienkārši prasījām toreiz kā iespēju šādu uh, noliekumu. Tātad mēs eh, varam atgriezties pie darba kārtības. 14. novembris ir eh, grozījuma iesniegšanas termiņš nākamā pirmdiena. 12. pulkstens. Un balsojums komitejā ir 5. Eh, decembrī. Liels paldies par šo. Un tagad mēs varam pāriet pie desmitā punkta iepazīstināšanu ar pētījumu Eiropas Savienības tirniecības politika un uh, savvaļas dzīvnieku tirniecība. Vēlos dot, dot vārdu Salīna Tafī kundzē. Viņa ir profesore starptautiskajā politikā Šefīldas universitātē. Un uh, šis pētījums ir pieejams arī mājaslapā. lapā Sirsnieks sveicam, profesors Kunzi. Jūs atcerēsieties, ka mums bija darba seminārs par šo jautājumu pirms dažām nedēļām. Un mēs turpināsim šo darbu. Un tagad vēl ar interesi gaidām jūsu pētījuma prezentāciju. Tagad jums vārds uz desmit minūtēm. Lūdzu, profesors Konze. Uh, Lielas paldies, uh, paldies, uh, ka mani uzaicinājāt. Man ir vairāki slaidi, kuriem iziešu cauri. Es runāšu par juridisko dimensiju savai augu dzīvnieku tirsniecībā. Pirmajā slaidā varat redzēt, ka Eiropas Savienībai ir ievērojami gan legālās, gan nelegālās tirsniecības apjomi un eh, apjoms ir 641 eh, miljoni eiro, un eh, tie ir nesenākie skaitļi. Un no tā ir izslēgts kaviāru ekstrakts. Ja to iekļaut, tad apjomi ir daudz lielāki. Mēs varam teikt, ka šo te, kāda ir produktu sādāle, tātad gan legālai, gan legālai tirzniecībai Eiropas Savienībā, galvenokārt tās ir zāles. Un e, ir arī e, zidītāji, reptiļi. Lēk, tas saistās ar e, maizīnieku tirzniecību, tad arī kavijārs minēts. Un uh, tirdzniecības izvērtēšana ir ārkārtīgi problemātiska, jo ir sarežģīti nošķirt uh, legālo un nelegālo tirdzniecību attiecībās konkrētām sugām, tāpēc ka ļoti bieži šīs uh, tirdzniecības joms ir ļoti saistītas savā starpā. Un tas viss var ļoti ātri mainīties bet balstoties uz datiem, ko sniedz Eiropas eh, Savienības eh, eh, tātad EU e Twix, jāsaka, ka ši, tieši šie ir galvenie tirsniecības ceļu uz Eiropas Savienību, un raustītā līnija m, rāda to, kāda ir reeksportācija, gan tad, legālā, gan nelegālā eksportā, galvenokārt uz Āziju. Ir četri galvenie ceļi no Āfrikas, eh, ir arī eh, eh, krasta kontrabanda Dienvidē Eiropā un ir arī Austrum Eiropas zemesceļi. Un galvenais attīstības virzītājs šajā tirzniecībā pēdējo gadu laikā ir tas, ka cilvēki labklājīgās kopienās ir pieraduši pie tāda dzīves stila, E, kuram ir nepieciešams, e, nepieciešami šie te e, produkti. Un tas jo sevišķi saistās ar reptiļiem, kur ir nepieciešami modas industrijai un arī saistībā ar um, Ķīnas tradicionālo medicīnu, tad, kas attiecās uz uh, kaviāru, tad Eiropas Savienības uh, dalībvalsts, Francija, uh, Vācija, apvienotā karalistē ir pasaules lielākie kaviāra uh, importa, uh, importētāji. Un, uh, ir ierosināta arī tāda starptautiska marķēšanas sistēma. Šai sakarā uh, kaviārs ir viens no retajiem uh, Uh, uh, uzskaitījumiem, tātad uh, vairākas Eiropas Savienības zīvi sugas, stūre. Tas viss ir daļa no tirdzniecības aizlieguma, un tas ir uzskaitīts otrajā pielikumā. Un šo informāciju ir apstiprinājuši Nacionālās pārvaldības iestādes. Un tas ir radījis eh, bāžas eh, par to, eh, ka kaviāri var nepareizi mārķēt. Un tādā veidā legālo kaviāru var sajaukt ar nelegālo kaviāru. Un ir tā ļoti Eh, eh, eh, tā iespējams interesanti norādīts konkrētām valstīm kā uz problēmām, tomēr patiesībā visas valsts var uzlabot savu sniegumu šajā sakarā. Un Eiropas Savienība ir ļoti liels importētājs, eksportētājs, tranzīta reģions vai sāgu un dzīvnieku tirsniecībā. Piemēram, Eiropols ir noteicis Franciju, Baļ, Beļģiju, Nīderlandi, Vāciju, Apvienoto karalistu, kā tās valsts, kas visbiežāk kalpo tranzītām. Tomēr dažkārt to ir grūti eh, eh, noteikt, eh, tāpēc ka konfiskācijas datums nevienmēr ir labs indikators apjomiem nelegālajā savai augu un dzīvnieku tirzniecībā. Un Eiropas Savienībai ir ļoti nozīmīga loma visā šajā jomā, un nesen tā ir pievienojusies citas konvencijai 15. gadā Eh, un arī bija COP17 šajā gadā un, un pirmo reizi. Divdesmit Eiropas Savienības priešlikumus citas arī pieņēma, un eh, tas ir tāds ļoti labs pamats, uz kuru turpmāk balstīties. Eh, man lūdza konkrēti eh, koncentrēties uz tirniecības eh, instrumentiem. Tie var tikt izmantot, lai atbalstītu legālu, ilgspējīgu tirniecību un arī pretotos kontrabandai. Tomēr es vēlētos teikt, ka tas nebūs veiksmīgi, ja mēs izmantosim tikai tirniecības politiku. Ir jāizmanto tieši tirniecības instrumenti kopā ar plašākiem līdzekļiem. Ir jāsaprot, kāpēc vispār notiek tirniecība ar savais augiem un dzīvniekiem. Tas skaitā ir arī jāmazina avotu valsts valstīs, eh, izcelsmes valstīs eh, nabadzība. Jācīnās pret eh, organizēto noziedzību, korupciju, maziem sodiem šajā tirsniecībā. Tad attiecībā uz legālo tirsniecību Ehm, kaut arī visvairāk uzmanība tiek pievērsta kontrabandai, ir būtiski norādīt, ka legālā tirzniecība ir svarīgs eh, avots, eh, um, tātad ienākuma avots eh, dažām no pasaules nabadzīgākajām kopienām, piemēram, Eiropas Savienības darbības plāns pret, pret savēs augu dzīvnieku kontrabandu norādīja uz nepieciešamību risināt šo problēmu saistībā ar šīm kopienām. Un tādā veidā ir iespējams šīs kopienas eh, atbalstīt eh, un atbalstīt viņus cīņā par legālu tirzniecību. Un eh, globālās ķēdes ir ļoti būtisks veids, kā risināt jautājums ar tirdzniecības instrumentiem, tomēr bieži tiek runāts par to, ka tieši eh, eh, mm, cīņa pret eh, mm, kontrabandu dažkārt mm, veicina nabadzību, un tāpēc ir nepieciešams izrādāt stimulus, programmas, kas ļauj kopienām gūt labumu no šiem savais augu dzīvnieku produktiem, no viņu teritorijām. Piemēram, Dienvidā Austrumāzijas pitonu ādas var tikt izmantotas kā piemērs. to vērtība pieauga, ja eh, eh, šīs ādas tiek žāvētas un tad eh, tās tiek pārvērstas par patērētāju precēm. Eiropas Savienība var atbalstīt vietējā līmeņa iniciatīvas, lai varētu panākt lielāku pievienoto vērtību. Un citi būtiski tirdzniecības elementi ir brīvās iniciatīvas nolīgumi. Eiropas Savienība ir noslēgusi tirdzniecības nolīgums ar Dienvidu Koreju Un e, e, ir e, sārunas ar Japānu šobrīd. Un šobrīd bez Vietnamas nolīguma nav tātad, konkrēts atsācis uz savais augu un dzīvnieku tirzniecību tur. Tu nu, drīzāk nākotnē varētu attīstīt, iekļaut eh, šādas konkrētas lietas eh, GSP. GSP eh, plus ir veidi, kā varētu attīstīt mehānismu, kas ir saistīti ar savai sākuma zīmnieku tirzniecību. Arī TIP var tikt izmantots ar skaidriem kritērijiem attiecībā uz, attiecībā uz cīņu pret savai sākuma dzīvnieku tirzniecību. Ir jāsvēr arī pārskatāmība nacionālajām valdībām, izsanojot pasākumus, ierobežojot nelegālo tirzniecību un lielākie izaicinājumi. E, arī globālā drošība e, un kontrabanda e, ir tādi jautājumi, kas pievērš ļoti lielu uzmanību. Manuprāt, ir citas jomas, kas pieprasa uzmanību un kur Eiropas Savienībai vajadzētu iesaistīties. Un viena joma ir transporta nozare. Ir izaicinājums izpildīt tātad. Tā, tā, iesaistīties eh, tieši tirdzniecības eh, transporta uzņēmumiem. Jāiesaist arī NVO, un mums ir arī eh, deklarācija sarudiskā darba grupā, un to ir parakstīti dažādi uzņēmumi, kuģi īpašnieki un tā tālāk. Tās ir ļoti noturīgas iniciatīvas, kuras parāda to, ka nozara atzīst tās lomu Un ir tiek izstrādāts arī jaunas iniciatīvas transporta jomā 15. gadā. Mm, tātad šī sāpņu programma, e, kuru um, vadīja šis tā NVO Traffic. Un mēs arī varam mudināt sadarbību šajās jomās, mm, tieši transporta sektorā. Eh, tas ir būtiski, eh, kad mēs eh, skatāmies uz muitas savienību vai Schengens zonu. Tas ir saistīts ar transporta īstenošanu, tāpēc, kā tas viss ļoti skar pārobežu dimensiju, Eiropas e-komercija arī ir ārkārtīgi svarīga. Tas ir pozitīvs veids, kā var sasaistīt ražotājus un patērētājus. Tomēr Tas arī e, e, tiek e, izmantots tāpēc, ka tur ir zems detekcijas līmenis. Tad attiecībā uz datu dalīšanos tas ir svarīgi, bet, manuprāt, būtiskākais ir panākt labu mehānismu, pasažieru mehānismu izmantošanu, nevis, ka mēs attīstām jaunas datubāzes. bāzes vienkārši šie mehānismi ir jāizmanto daudz efektīvāk. Un visbeidzot, tātad e, pieprasījuma e, sab, samazinājums, e, tur ir jāizstādās sabiedrībai, ir vajadzīgi vairāki gadi, lai parādītu kādus rezultātus, tomēr tas var darboties. 98. gadā gan Eiropā, gan Ziemeļamerikā samazinājās pieprasījums pēc ziloņkāla, līdz ar to tas var darboties. Un ir vairākas rekomendācijas, kas ir iekļautas ziņojumā, uh, Eh, manuprāt, eh, man eh, nav laika to visu ātri nolasīt. Tomēr Eiropas Savienībai vajadzētu koncentrēties uz, īs, uz to, ka tiek īstenots pašreizējās apņemšanās. Un vajadzētu arī nodrošināt to, ka datu apmaiņas dat platformas tiek pareizi izmantotas. Un turpmākās sārunas par tiesības nolīgumiem varētu iekļaut normas attiecībā uz savai augu un dzīvnieku tirzniecību. Un Eiropas Savienība arī var atbalstīt uh, Eh, apmācības kapacitāti ražotāju eh, eh, organizācijām, lai gūtu lielāku pievienoto vērtību savai sāgu un zinēju produktiem. Tāda palīdzība tirzniecībai, aid for trade, arī ir instruments, ko var izmantot. Varam arī atbalstīt e-commerce attīstību, lai atbalstītu legālo tirzniecību un sadarboties ar šīm organizācijām. Un visbeidzot, uh, Eiropas Savienība varētu attīstīt vadlīnijas eh, privātā sektora dalībniekiem, kur ir eh, aktīvi iesaistīti legālajā eh, savai augu zīmēku tirzniecībā. Mm, vajadzētu liktas šķēršus nelegālai tirzniecībai, un Eiropas Savienība var atbalstīt mm, pieprasījuma samazinājuma iniciatīvas, kas ir ļoti būtisks aspekts šajā sakarā. Paldies! Profesor Duffy, thanks a lot. Liels paldies par šo ļoti interesanto pētījumu. Kā referents par TTIP, nesmu pārliecināts, ka mums būs eh, iespēja vēst sarunas par šādu daļu TTIP noliegumā. Nesmu pārliecināts, ka vispār būs vēl kaut kādas sarunas. Un tomēr ir um, daudzas. Uh, interesantas lietas jūsu pētījumā. Tagad došu vārdu kolēģiem. Vispirms Dēvids Mārtins, lūdzu. Paldies priekšsēdētāju un paldies par šo prezentāciju. Man ir grūti iebilst jūsu secinājumiem, tie tiešām ļoti saprātīgi, varbūt tikai dažas uh, piezīmes, precizējumi. Jūsu piemērs par kaviāru, tas ilustrē uh, Eh, sugas, eh, kur ir eh, daļējs aizliegums, bet nav vispārējs uh, tirzniecības aizliegums, un uh, jūs minējāt, ka tiek sajaukti audzētās uh, stūras produkti un savvaļas produkti, un mēs taču tā tad redzam, ka daļēji aizliegumi nedarbojas, un ko jūs piedāvājat, vai vajadzētu vispārējais aizliegums vai labākus uh, Uh, veidus, kā uh, konstatēt pārkāpumus, kā mēs varētu uzlabot šo situāciju. Un tad brīvās tirzniecības nolīgumi. Es atbalstu, uh, no sirds atbalstu to, ka mums ir savvaļas dzīvnieku sadaļa Vietnams brīvās tirzniecības nolīgumā. Es to atbalstu. Bet man tomēr jāsaka, ka esmu nedaudz skeptisks par to, vai tas kaut ko tiešām panāks realitātei. Uh, Ja jūs paraugāties uz tiesniedzības un ilgspējīgas attiestības eh, sadaļām, eh, tās neietilpst strīdu risināšanas mehānismā, līdz ar to daudzi nedomā, ka tas kaut ko mainīs. Un tāpēc es arī nedomāju, ka um, savvaļas uh, dzīvnieku sadaļu iekļaušana kaut ko realitātē mainīs. Tas vienkārši ir tāds apliecinājums, ka mēs kaut ko gribētu darīt, uzlabot situāciju šeit. Uh, Bet, nu, tas ir starts, tas ir pozitīvs sākums un uh, tā jāturpina tālāk. Liels paldies! Uh, ļoti labi jautājumi. Es personīgi neaicinātu aizliegt pilnībā tirzniecību kaviāru gadījumā. Uh, pilnīgi tirzniecības aizliegumi ir, ir ar zināmu efektivitāti un zīloņkaula gandrīz pilnīgais aizliegums. Uh, nekāda nav situācija uzlabojas izcelsmes valstīs. Man šķiet, ka labākais veids būtu samazināt pieprasījumu un nevis aizliegt tiesniecību, jo tik līdz pazūd pieprasījums, arī piedāvājums vairs nav nepieciešams. Kaviāra gadījumā, es domāju, labāka īstenošana, labāka marķēšana varētu būt risinājums, piemēram, uh, ir ļoti neliels daudzums, kas ir atļauts personīgam lietojumam, un tas nav uh, jāpapildina ar citas dokumentiem un nav jāmarķē, un tas ir arī uh, veids, kā nelegāli iegūts kaviārs tiek iepludināts legālajā sistēmā. Tātad šeit vairāk ir jāliek uzsvars uz uh, īstenošanu, uz kontroli. Es piekrītu, ka daudzos nolīgumos uh, Es saprotu, ka tētība varbūt ir apšaubīts tagad, bet arī brīvās tirzniecības un ekonomikas attiecību nolīgumu ir, nolīgumos ir mērķi par ilgspējīgu attīstību. Arī Vietnams nolīgumā un partnervalstīm ir jāparāda, uh, ka tās ir parakstījušas daudzus būtiskus starptautiskus noliegumus, bet šeit eh, parakstīšana vien neko nedod, ir jāievieš, tie ir labi mērķi, bet tie ir jāīsteno, jāpanāk, lai tie tiek ievērot šī nolieguma. Un tas ir jāieraksta nolīgumos. Tas patiesībā palīdz mūsu partnervalstu valdībām eh, valsts iekšienē aizsargāt šos, aizstāvēt šos eh, jautājumus, bet ar to vien nepietiek Paldies, vai ir vēl kādi jautājumi? Šķiet, ka nē. Varbūt no manas puses vēl par uh, nodaļu uh, tirzniecības noliegumus Vietnamas gadījumā. Uh, to jau diezgan padziļināti apspriedām sarunu gaitā ar Vietnamu. Tagad, protams, mēs gaidām tālāko procedūru, bet varbūt jūs varētu uh, pastāstīt, kādas iespējas un uh, pozitīvos aspektus jūs redzat šai sadaļai un kāpēc jūsuprāt varbūt ar šo nodaļu nepietiek. Protams, mēs tagad vedam sarunas ar Indonēziju un citām reģionu valstīm. Varbūt, ka būtu labi uh, zināt, kāds varētu būt šis te zelta standarts uh, šādiem nolīgumiem un attiecīgiem sadaļām tajos. Otrakārt, par robežu kontrolēm un situāciju mūsu ostās. Ko jūs domājat, eh, kur varētu rast labus piemērus, sliktus piemērus un kas ir nepieciešams, lai uzlabotu robežu kontrolas? Sorry, um... Vēlreiz uh, ar tā saukto zelta standartu. Vietnamas noliegums ir pirmais solis, bet eh, šeit tiešām galvenais būs īstenošana. Piemēram, Vietnamas gadījumā Nacionālā uh, valdība pieņēma ICCVC uh, eh, instrumentu kopumu par savu vaļas produktu uh, lietošanu, tad, tad kaut kāda palīdzība būtu jāsniedz uh, īstenošanā, un tas varētu būt uh, visvērtīgākais pēcdarbs uh, šādu kritēriju ierakstīšanai privās tiesniecības nolīgumos par robežu uh, kontrolēm. Es domāju, ka galvenais uh, uzsvars ir droši vien jāliek uz Eiropas Savienības ārējo robežu. Uh, un tad e, vajadzētu būt kaut kādiem mehānismiem attiecībā uz produktiem, kas ir ievesti Eiropas Savienībā, jo PTO un citas noteikumi ietvaros brīvās tirzniecības e, zonās iekšējās pārbaudas ir atļaudas, ja, ir apdraudēta ilgtspējība. Tātad varētu būt iespējas veikt papildus pārbaudas e, Schengen zonā, piemēram, uh, privātie pasta centri um, ir laba vieta, ko pārbaudīt, jo tie tiek bieži izmantoti paku pārsūtīšanai. Tā varētu būt vieta, kur Eiropas Savienība varētu izstrādāt jaunus pārbaudas noteikumus vai arī sniegt muitas iestādēm pa, papildus pilnvars kontrolēt šos pasta centrus. Paldies! Un tad tagad uh, noslēgsim šo prezentāciju. Ja nemaldos, tad visiem ir eh, šī dokumenta kopija. Tā ir pieejama arī tīmekļa vietnē. Un eh, šī kopija ir arī, dokumenta kopija pieejama arī zālē. Paldies vēlreiz eh, par šo prezentāciju un par atbildēm uz jautājumiem. Tagad pēc piecām minūtēm būs koordinātora sanāksme, tā būs sanāksme aiz slēgtām durvīm, protams, un tad atcerieties, šodien mums būs mūsu tirzniecības diena, kas sāksies divos, precīzi divos pēcpusdienā, tātad stundu agrāk nekā parasti. Precīzi divos tiekamies šajā zālē un pēc piecām minūtēm koordinātoru sanāksme. Hi.